Dāmas kungi. Un tagad 11. darba kārtības punkts mūsu ārlietu komitejas sanāksmē par Rietumu Balkānu iestāšanās perspektīvām. Es vēlētos, lai jūs visi tagad uh, mēģinātu apsēsties, ieņemt vietas zālē lai tad mēs varētu sākt darbu. Esam jau nedaudz iekavējuši. All, like... Vispirms es vēlos sveikt mūsu vidū visus kolēģus no nacionālajiem parlamentiem, no Eiropas Savienības dalību valstīm. Sveicu jūs šajā starpparlamentārajā sanāksmē mūsu mm, ārlietu komitejas uh, sēdē. Vēlreiz sveicu mūsu vidū kolēģis no Rietumbalkānu valstīm un arī sveicu jaunos parlamentāriešus, jauniešu aktīvistus, cilvēktiesību aizstāvis no šī reģiona, kas arī pievienojas mūsu sanāksmē. Šīs uh, sesija ir pēdējā augsta līmeņa mm, arī tikšanās sastāvdaļa, kur satiekas arī parlamentārieši no uh, Um, dažādām, dažādiem valsts parlamentiem, lai runātu par mūsu prioritātēm. Tad, nu, tagad mēs runāsim par plašāku iestāšanos, iestāšanās darba kārtību. Mēs piekrītam noteiktam, ka ikdienā mēs varbūt detaļas nesaskatām lai mēs varētu izvairīties no politiskās tuvredzības, mums konstanti būtu jāatgādina sev par to, kāda izskatās uh, lielākā bilde, lielais konteksts. Un kādu labumu arī viss valsts var sniegt mūsu kontinentam. Jāņem vērā arī milzīgās izmaiņas, kam ir gājuši cauri pasauli un Eiropas Savienību kopš pirmās paplašināšanās 1973. gadā līdz pēdējai paplašināšanai, kad pievienojās Horvātija 14. gadā. Un uh, tagad uh, Eiropas Savienība atkal ir citāda. Esmu pārliecināts, ka daži no mūsu Rietumu Balkānu valstu kolēģiem, kas ir šeit mūsu vidū, varbūt vienu dienu kļūs par Eiropas parlamenta deputātiem. Tad arī valstis būs gatavs vadīt arī Eiropā domi, tāpat ko, kā to darīs mūsu bulgāru draugi, kuri pārņems stafeti no igauņu kolēģiem janvārī. Kolēģi, parlamentārā dimensija ir būtiska iestāšanās procesa sastāvdaļa nosākuma fāzes līdz pilnīgai iestāšanai. Vēl jo vairāk tādēļ, ka Eiropas parlamenta piekrišana ir nepieciešama pieņemot tik svarīgus lēmumus kā paplašināšanos. Parlamentārieši pieņēma arī Eiropas Savienības eh, reformu, mēs piedalāmies arī budžeta izstrādē. Uh, un arī ratificējam starptautiskos līgumus, tā skaitā arī robežu līgumus. Kā parlamentārieši, jo visi, visi spēlēja svarīgu lomu, lai pieņemtu sarežģītas reformas, aizstāvētu cilvēku tiesības, veidot labas kaimiņa attiecības un nodrošinātu leģitimitāti un turpinātu arī paplašanāšanās procesu. Godētie kolēģi, vēlreiz vēlos jūs sveikt šajās debatēs. Pirms dodu vārdu nākamajiem runātājiem, vēlos tikai norādīt, ka esam izplatījuši arī runātāju kārtas mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Es aicinu tad aizpildīt šīs kārtas šīs lapas un arī tad nodot tās sekretariātam, ja vēlaties izteikties, tad lūdzu dariet tā. Un tagad um, vārds mūsu AFET komitejas regulāram viesim Kristianam Danielson kungam. Viņš uh, ir Eiropas komisijas diģinieru um, kaimiņa attiecību un paplašanāšanās sarunu ģenerāla direktors. Aicinu viņu nākt klajā ar runu, un tad pēc tam es ceru, ka mēs noturēsim auglīgas un uh, liederīgas debatas. Liels paldies! Vārds jums, Danielsen kungs! Liels paldies! Priekšsēdētāji, gudētie dāmas kungi, deputāti! Uh, Eiropas parlamenta, godātie Nacionālo parlamentu deputāti un arī sveicu pārstāvis no Rietumu Balkānu valstīm dāmas kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit jūsu vidū uzrunās ar parlamentāro komiteju. Šī ir sanāksme, kas notiek īstajā laikā. Tā mums ir lieliski iespēja ne tikai izvērtēt paveikto progresu, bet arī raudzīties nākotnē par to, kas vēl ir jāpaveic lai Rietumu Balkānu valstīs varētu uh, turpināt ceļu pa Eiropas uh, taku. Galvenais elements uh, šajā procesā ir sadarbība ar parlamentu, ar Eiropas parlamentu, sadarbība ar dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem un, protams, sadarbība ar Rietumbalkānu valstu parlamentiem. Šīs valstis tiešām kopš 90. gadu šausminošajiem kariem ir nogājušas ļoti garu ceļu. Eiropas Savienības perspektīva ir bijis um, motors šai pārējai. Virzītājs spēks. To mēs arī redzam, kā ir um, īstenota vīzu liberalizācija, kādu labumu tas ir devis, tad arī ir uzlabota demokrātija. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, vai es um, Eh, ko, ar ko jūs tieši nodarbojaties, prasa priekšsēdētājs, tas nav ierasti šeit Eiropas parlamentā, vai jūs varētu lūdzu tagad nolaist savus o, eh, dokumentus, savus papīrus, ko jūs rādat? No idea what was written, but it's... Es nezinu, kas tur bija rakstīts, taču tas nav, o, tā nav normāla prakse. Tātad kopš 90. gadiem ir ievērojams progress paveikts, un Eiropas Savienības perspektīva ir tiešām bijis liels virzītājs spēks. Šajā pārmaiņu procesā mēs redzam, ka ir uzlabojušies uzņēmēja darbība, arī cilvēku savstarpējie kontakti uzlabojušies, arī vīza liberalizācija nesus ļoti daudz labumu. Un tad arī, kad runājām vispārīgi uh, arī par uh, uzlabotu demokrātisko procesu un politisko stabilitāti. Arī tas ir nodrošināts. Un tad šai kontekstā arī ir skaidrs tas, ka ES Rietumu Balkānu samits Salonikos 2003. gada jūnijā bija arī pagrieziena punkts reģionam. Tas noved pie tā, ka Horvātija kļuva uh, par, 2000, uh, par Eiropas Savienības dalību valstu 2013. gadā. Un tagad šis ir jauns uh, pavirz, uh, virzi, iš, izšķirīgs brīdis Eiropas Savienības attiecībās ar pārējo reģionu. Un to arī to, cik svarīgas ir attiecības ar šo reģionu, esam to ļoti skaidri atzinušas Eiropas Savienībām arī ļoti konkrētos piemēros, kā esam pavisam nesen sadarbojušies. Imigrācijas krīze ir viens ļoti konkrēts piemērs bet uh, arī tā kā mēs visi strādājam kopā kā partneri globālā līmenī. Tad, nu, ja šaubām nevajadzētu būt par to, ka Rietumu Balkāniem ir ļoti skaidra un uzticama Eiropas perspektīva. Tas ir jau arī apstiprināts, atkārtots arī martā 2003, 2017. gadā to paziņo Eiropadoms priekšsēdētājs, uzstājoties e, samitā martā. E, tad arī tas ir ļoti skaidri arī apliecināts um, septembrī Junkerkungam uzstājoties runu par Eiropas Savienības stāvokli. Taču, protams, šis nav vienvirzien ceļš. Rietuma Balkānu valstīm ir jāuzņemas atbildība, lai tas kļūtu par īstenību. Atbildība ir jāuzņemas pašām valstīm. Ir jāīsteno taisnīgums, likuma vāra. Uh, un tā ir absolūta prioritāte. Tas ir būtiski Eiropas procesā, bet vēl svarīgāk tas ir arī pašu valstu labklājībai. Līdz ar to pavisam īsi izskriešu cauri galvenajiem izaicinājumiem. Sākšu ar um, tiesiskumu vai likuma varu. Šis ir mūsu visu vērtību pamats, uz kā uh, Um, balstās Eiropas Savienība. Kamēr daudzas valstis ir daudz darījušas, lai modernizētu tiesu sistēmu, ļoti daudz vēl joprojām saskars ar efektivitātes problēmām, nav pietiekamas neatkarības un atbildības. Līdz ar to tas arī ietekmē politikas vispārīgo situāciju un arī tas negatīvi ietekmē ekonomisko situāciju. Otrs jautājums, ko vēlos izcelt, ir cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Arī šeit uh, valstis ir strādājušas, lai mazinātu problēmas sistēmās, ir izveidots jaunas institūcijas, taču mums ir tagad jāredz politiskā apņemšanās, lai tiktu sasniegti konkrēti rezultāti uh, kā tiek reģistrēts izmeklēšanas, krimināla vajāšanas un arī nu, noso, visi šie nosodījumi, viss šīs uh, kriminālajie, um, šī kriminālas vēsture ir jāizveido, un tad arī institūcijām ir atbilstīgi jāstrādā. Demokrātiskās institūcijas ir galvenais izaicinājums, un te nacionālajām parlamentiem ir pilnībā jāspēlē savu lomu, tas man nav jāatgādina šeit Eiropas parlamentā, jāizveido arī konstruktīvs dialogs, jo īpaši pašos parlamentos un debatēm ir jānotiek parlamentos un jāvirzās uz priekši arī parlamentos. Tālāk pilsoniskā sabiedrība spēlē ļoti svarīgu lomu. Aktīvs dialogs starp pilst pilsonisko sabiedrību un valdību, nodrošina labāku pārvaldību, caurskatām politisko procesu, mazāk korupcijas, lielāku uzticību arī nākotnes partneros. Piektais eh, elements ir pamatiesības, kas arī ir atrunāts visu attiecīgo valstu satverā likumdošanā, taču uh, E, pamatiesību praktiskā īstenošana joprojām dažos jomās ir izaicinājums. Arī vārda brīvība, plašsaziņu līdzekļu brīvība joprojām ir satraukuma avots. Mēdī spēlē fundamentāli svarīgu lomu reģionā. Brīvi, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi var prasīt atbildību no valdības, un tas ir ļoti svarīgi arī reformu debatēs. Tādēļ arī komisija atbalsta papildus iniciatīvas par neatkarīgāku, pluralistisku, ekonomiski ilgspējīgāku mēdīju nozari Rietumbalkānos. Nākamais elements ir saistīts ar samierināšanos. Ilgstoša stabilitāte Rietumu Balkānos prasa vēl vairāk koncentrēties uz samierināšanos un labām kaimiņa attiecībām. Ir pienācis laiks risināt visus jautājumus, kas vēl bremzē pilnīgu samierināšanos, piemēram, dialogs starp Serbiju un Kosovu kā piemērs. Uh, Tā ir vēsturiski iespēja rast ilgtspējīgu risinājumu šī, šim jautājumam, kas ir vajājis reģionu pārāk ilgi. Neaizmirsīsim, ka Eiropas integrācija ir sākusies arī ar visšausminošāko kāru Eiropas vēsturē. Eiropas veiksmes stāsts sākās uz uh, iznīcinājumu pelniem, taču integrācija un samierināšanās uh, nenozīmē, ka mēs um, nosliedzam faktus un noraidam atbildību. Mēs nepāršķīrām vienkārši papīru un mēs mēs nepāršķīrām labs pusi, mēs eh, mācījāmies no pagātnes, no vēstures. Tas ir tas, ko vēlējās Eiropas pilsoņi, un es aicinātu arī šādi rīkoties Rietumbalkāniem, jo arī to vēlas Rietumbalkānu iedzīvotāji. Tādēļ ļoti svarīgi arī izmantot šo pagrieziena punktu mūsu attiecībās, lai īstenot arī samierināšanās programmu ar visiem pārējiem elementiem, ko minēju iepriekš. Atgriežoties pie ekonomiskās situācijas, arī te ir, izau, te ir izaicinājumi. Ekonomiskā lēnā izaugsme noved pie tā, ka cilvēki emigrē, tas negatīvi ietekmē um, ekonomiku, mazina arī darbu kvalitāti. Ļoti svarīgi tā, jaunas reformas, lai pārietu no patēriņa ekonomikas uz ekonomiku, kas balstītos uz investīcijām un eksportu. Un te ir nepieciešams struktūrālās izmaiņas, kas ir atrunātas ekonomiskajā reforma programmās. Uh, par ko ir vienojušās Rietumbalkānu Balkānu valstis, un te valstīm ir arī um, ceļa kārta, kā uzlabot uzņēmēju darbības nosacījumus, lai pārstruktūrētu valstu uh, uzņēmumus, zemes reformu īstenotu, uzlabotu arī finanšu no, sektoru darbību. Uh, Un tad arī ir šīs um, Berlīna plus reģionālās integrācijas process, kas ir ļoti svarīgs visām uh, valstīm, lai stiprinātu ekonomikas ar savienošanas projektiem, kas ir tik ļoti svarīgi šajā reģionālās ekonomiskajā zonā. No komisijas, protams, mēs atbalstām visus šos procesus, uh, cik vien varam. Šorīt arī bija diskusijas par šo Tad arī gribētu norādīt, kā vēl mēs arī investēsim uh, nākotnē visai daudz, lai varētu visu šo savienojumību atbalstīt. Tuvo, tuvāko mēnešu laikā mēs vēl stiprināsim darbu no komisijas puses, bet ne tikai no visām mēs institūcijām visā šajā reģionā. Tagad ir nepieciešams ļoti spēcīgs politiskais uh, arī stimuls no pašām valstīm, lai varētu tātad uh, īstenot to, ko jau minēja iepriekš likumu varu un citas reformas, lai varētu atbalstīt valstis un tās varētu sasniegt uh, paplašināšanās procesa mērķus. 2018. gads šeit būs īpaši nozīmīgs. Vispirms komisija strādā pie jaunas stratēģijas, lai īstenotu Rietumbalkāniem piedāvāt uzticamu iestāšanās uh, um, procesu, kas tiks pieņemts uh, februārī 2018. gadā. Pēc tam būs arī uh, ziņojuma pakotne, lai varētu izvērtēt situāciju, kādā ir katra valsts, kur tās ir, kur tām, kurā virzienā jāvirzās. Tas būs arī labs pamats diskusijām, kas notiks starp dalību valstīm jūnijā, tieši šiem ziņojumiem balstoties. Tad arī, nu, tad būs ļoti svarīgs ES Rietumbalkānu samits Sofijas pilsētā. Mēs to ļoti gaidām, gatavojamies tam, tas būs svarīgs elements šajā samita procesā. Godātie uh, kolēģi, skaidrs, ka visas institūcijas strādā smagi šajā virzienā. Vēlētos arī visiem, visus rietumu balkonus iedrošināt, uh, virzīties uz priekšu un izmantot šo iespēju. Un tad, protams, arī sadarbība atbalsts, ko paudīs Eiropas parlaments, ko pauž Eiropas parlaments, nacion, dalībvalsts nacionālajie parlamenti. Bet, protams, arī Rietumu Balkānu parlamentu darbs būs svarīgs, lai varētu pilnībā izmantot uh, šīs jaunās radītās iespējas valstīm. Liels jums paldies par uzmanību! Thank you. Thank you, Christian Danielsen. Liels paldies Danielsen kungam par ievedvārdiem, lai varam uzsākt uh, šīs debatas. Un tagad vēršos pie Rietumbalkānu kolēģiem. Kā esam jau iepriekš vienojušies, tad katram no sešiem parlamentiem ir piecas minūtes ievadvārdiem maksimums, un tiešām būšu strikts attiecībā uz runas laiku. Uh, Un tagad došu vārdu sešiem rietumu Balkānu parlamentu pārstāvjiem. Sāksim alfabētiskā kārtībā. Taulants Balārs no Albānijas parlamenta Eiropas integrācijas komitejas lūdzu. Chair, uh, please allow me to. Paldies priekšsādātājiem. Nu, ja personīgi pateikties par jūsu iesaistīšanos situācijā Balkānu valstīs. Tas ir labs brīdis, lai pateiktos daudziem kolēģiem Kuk Kukana kungam, Flekinšteina kungam, Picula, Bostināru. Nu, atvainot, nevaru tagad visus nosaukt, un viņu ir daudz. Ļoti svarīgi ir turpināt. Pievērst uzmanību Balkānu valstīm. Paldies arī priekšsēdētājiem Tijānīm par šī apaļā galda noturēšanu. Mm, jūs atceraties, Albānijas galvenā nacionālā interese ir strateģiskie mērķi, um, ko sasniedz um, balstoties uz um, nacionāla konsensa, attīstot uh, labklājību, demokrātiju, drošību arī ekonomiku. Albānijas parlaments 2015. un 2016. gadā uh, sūtīja vēstules komisijai un uh, uh, runāja par pievienošanās um, apstākļiem. Esam identificējuši arī rīcības plānu ar pieciem mērķiem. Tieslietu iestāžu reformas kontekstam Albānijās parlaments vienbalsīgi pieņēmis septiņus prioritāros likuma projektus. Nu, kopumā mēs izskatījām pat vairāk par 70 likuma projektus, un tagad jau 13 ir pieņemti, un vēl 14 tiek izskatīti šobrīd. Turpinām spēcināt uh, politisko dialogu ar sabiedrību. Šī ir un paliek mūsu prioritāte. 2017. gada 17. maijā tas tika nostiprināts parlamenta pieņemtajā dokumentā pār panākto progresu. Mēs uh, progresu redzam atspoguļotu mūsu uzlabotajā likumdošanā, Nu, parlaments um, uzlabojas uh, savas kapacitātes, stabilizācijas, asociācijas, padomas uh, sanāksme tepat Briselē apliecina, ka Albānija ir proaktīvs ES partneris reģionām. Albānija turpina piedalīties reģionālajās iniciatīvās Eiropas dienvidu austrumos, Mums tur labas kaimiņa attiecības. Vēlreiz tika apliecināts, ka laba kaimiņa attiecība politika ir būtisks elements stabilizācijas un asociācijas procesiem. Nu, Albānija sadarbojas ar kaimiņiem, pamatoties uz Berlīnas procesu un citām reģionālajām iniciatīvām. Albānija šobrīd īsteno divas Rietumu Balkānu iniciatīvas. Um, Uh, ar bāzi Tīrānā, uh, rūpējoties par jauniešiem un uh, veicinot reģionālo fondu līdzekļu piešķiršanu. Projektu mērķi ir veicināt kontaktus cilvēku līmenī, piesaistīt jauniešus un pilsonisko sabiedrību reģionālajai attīstībai. Albānija mm, turpina attīstīt plānu mūsu ekonomiskai zonai. Pirmie soļi jau ir sparti. Dārgie kolēģi, šobrīd Albānijā mēs piedzīvojam uh, pēc komunisma ēru, veidojam demokrātiju, attīstām labklājību Esam ļoti pateicīgi Eiropas Savienībai par visu palīdzību, un mūsu ambīcija ir pievienoties Eiropas Savienības tautu saimei, dalot arī tās pašas vērtības. Albānijas pilsoņi, dodoties pie vēlēšanu urnām, mums skaidri pateica, ko viņi vēlas. Viņi vēlas, lai mēs atbildīgi uztvertu tagad mūsu pienākumus un aktīvi rīkotos. Un tiešām ceru, ka turpināsim virzēties Eiropas virzienā. Paldies! Faliminderet, that was exactly five minutes. Lieliski, paldies! Tās bija piecas minūtes. Apsveicu jūs, iekļāvāties. Un tagad eh, Bosnijas un Hercegovinas eh, parlamentāras asamblējas eh, pārstāvi palātas um, spīkere Borjana Krištokundze. Paldies, um, dāmas un kungi. Man ir tas gods pārstāvēt Bosnijas un Hercegovinas parlamentu. Izmantošu izdevību pateikties jums parlamenta vārdā par ielūgumu. Eiropas integrācijas process, protams, ļoti interesē Rietumu Balkānu valstis. Un uh, mēs redzam, ka Eiropas Savienība jau skata mūsu valstis kā Uh, kaimiņus un uh, jau mūs uh, pieskaita gandrīz vai pie Eiropas Savienības ģimenes. Tik tiešām mūsu valstī panākts labs progress stabilizācijas un asociācijas nolīguma ietvaros. Uh, Šobrīd um, atbildam arī uz jautājumiem komisijas katalogām. Šo darbu pabeigsim līdz gada beigām. Valdības um, līmenī pieņemt rīcības plāni par uh, dažādām politikām, uh, Vērojama zināma stagnācija, jo trūkst politiskās gribas, reformas netiek um, uh, īstenotas tik raiti, kā ieplānots, bet mūsu valstī gan ir arī daudz izaicinājumu, kas jāatdzīst. Bet neskatoties uz to, visi uzskata, ka iestāšanās ES ir mūsu nākotne. Līdz ar to mūsu mērķis tagad strādāt vēl intensīvāk un angažētāk. Tagad beigsim uh, atbildēt uh, uz šiem anketas jautājumiem, veiksim vēlēšanu reformu, aktīvāk cīnīsimies pret organizēto noziedzību un terorismu. Nu, bet tas, ka tagad risinām priekšlaicīgu vēlēšanu kampaņu, baidos varētu negatīvi ietekmēt turpmāko reformu procesu. Konsekvence tam ir tāda, ka runājot par luksus preču nodokli un uh, dažiem citiem uh, ieplānotiem pasākumiem, mēs nevarējām īstenot um, visu iecerēto, arī, run, par, arī ielu infrastruktūras uzlabojumi. Uh, netika veikti tādā apmērā, kā paredzēts. Vēlēšanu likumu vēl vērojamas problēmas, bet cerams, ka līdz gada beigām turpināsim risināt konstruktīvo dialogu. Boston-Hercegovina trīs tautu grupas piedalās uh, uh, valdības uh, veidošanā, nu, līdz ar to mums uh, varbūt nedaudz grūtāk nekā citiem, bet mēs aktīvi nodarbojamies arī ar tādiem procesiem kā referendums Spānijā, Brexits, tātad Eiropas lietas, kas mūs arī ļoti interesē. Mēs uzskatām, ka es turpmāka paplašināšana netiks apturēta, neskatoties uz šī brīža krīzēm, kaut vai geogrāfisko apsvērumu dēļ. Mēs esam posms, uh, uh, saikne uh, ar Dienvidu un Austrum Eiropas valstīm. Svarīgs posms šajā ķēdē. Politiskās vienošanās un diplomātija vienmēr paliek efektīvs instruments mūsu arsenālām. Mēs visi sapņojam par mieru, stabilitāti un labklājību un ceram, cerams, ka drīz šīs vērtības tiešām varēsim pilnībā dalīt ar Eiropas Savienības valstīm. Labi, paldies, un tagad Kosovas asamblējas um, uh, pārstāvis. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem, dārgie kolēģi, no ES e, e parlamentā un no Rietumu Balkānu valstu parlamentiem. Liels prieks un gods piedalīties šajā fórumā, kurš, cerams, turpināsies arī, turp, arī nākamgad un pēc tam, jo šī ir laba izdevība apmainīties viedokļiem, pastāstīt par reģionā panākto progresu, uh, Runājot par mūsu darba programmu, es tagad nerunāšu par visiem aspektiem mēs un Kosovas attiecībās, bet iezīmēšu, ieskicēšu tādu kopainu. Kas par to, kas mums ir vissvarīgākais? ES perspektīva, perspektīva tātad uz līdzdalību. ES Kosova ir ļoti svarīga un ļoti labi, ka komisijas priekšsēdētājs Junkers savā uh, runā par situāciju Eiropas Savienībā pieminēja Balkānu valstu perspektīvas. Ja Kosovā šāda perspektīva trūks, tas kavē reformas mūsu valstī. 16. gadā mums bija vēl nacionālas vēlēšanas un arī um, tagad uh, pagājušo svētdienu divas uh, pašvaldību vēlēšanu kārtas, un rezultāti pierāda, ka integrācija Eiropas Savienībā ir visu politisko grupu partiju un prioritāte. Vēlamies uh, īstenot šo stabilizācijas asociācijas vienošanos, mūs interesē bezvīzu režīms un mobilitāte. Vēlēšanu process uh, ir veicinājis stabilizācijas asociācijas vienošanās īstenošanu. Mūsu parlaments uh, izstrādājis darba kārtību, lai pātrinātu attiecīgo reformu veikšanu, jau runājam par nākamā gada programmu. Ļoti drīz uh, mēs noturēsim iekšējas diskusijas un tad eh, pārunāsim ar komisiju visteidzamāk veicamās reformas. Mūsu parlaments eh, apņemas darīt visu, lai Kosova drīz saņemtu kandidātu valsts statusu. Esam gatavi šim nolūkam cieši sadarboties ar eh, gan ar komisiju, gan ar parlamentu, gan ar dalību valstīm. Ceru, ka mums izdosies atrisināt šī brīža uh, problēmas, uh, deficīti, kas šobrīd pastāv procesam, kaitē visiem, īpaši jauniešiem Kosovam. Tā kā mēs sagaidām jautājumu, šo jautājumu pēc iespējas ātrāku atrisināšanu. Kosovas iestādes ir gatavas turpināt cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību. Ļoti veiksmīgi Kosova pārvalda nelegālo migrāciju. Bet visiem pilsoņiem jādod iespēja brīvi ceļot Schengens zonā. Nevajadzētu mūs uzskatīt par uh, malnām avīm. Uh, Ir tīpaši ņemot vērā, ka tik uh, daudzus gadus mums bija liekta iespēja brīvi ceļot. Izturēšanai mm, pret visiem uh, partneriem jābūt vienlīdzīgi. Ļoti labi, ka norisinājies uh, Trieste samits un pieņemti attiecīgi secinājumi. Ļoti labi, ka darbojas Rietam Balkānu fonds kas piešķir līdzekļus īpaši daudziem projektiem, īpaši jauniešu atbalstam. Serbija un Bosnija-Hercegovina mūs neatzīst, mums līdz ar to rodas nopietnas problēmas. Labi, ka es mums palīdz. Mēs tomēr piedalāmies uh, sarunās, tagad pēc vēlēšanām jaunas sejas. Uh, parādījušos politiskajā apvārsnī. Nepieciešams tagad vairāk laika, bet nu, mēs uh, cenšamies normalizēt attiecības starp mūsu valstīm. Darām visu, ko varam. Noslēgumā vēlos pateikties um, parlamentam un uh, citām iestādēm uh, Briselē uh, par konsekventu atbalstu Kosovai, bet nu skaidra perspektīva. Uh, attiecībā uz nākotni un tādu iestāšanās ceļa karte būtu tas, kas uh, uzturētu mūsu šo optimisma garu. Paldies, Kazniecki kungs. Tagad Arni Grubi, viņš ir Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs uh, Fairom bijušajā Nevislājas republikā Maķedonijā. Lūdzu, jums vārds. Jūs varat nospiest uz podziņas. Cienījamie deputāti, cienījamais priekšādātāji, Danāsā kungs, cienījamie reģiona valstu pārstāvi, dāmas kungi, dārgie draugi. Paldies pirmkārt par ielūgumu, par organizēt šo konferenci. Liels paldies par to, ka esat eh, mūs visus eh, sasaukuši šeit Eiros parlamentā. Mūs visus no Rietumu Balkānu valstīm. Tāpat gribētu pateikties arī par iespēju prezentēt eh, Maķedonijas stāstu, tad jauno mūsu stāstu, ko mēs veidojam, iestāties Eiropas Savienībā, un tas svarīgi arī Maķedonijas iestādēm. 2005. gadā, pirms 11 gadiem, Maķedonija saņēma kandidātu valsts status Eiropas Savienībā. 12 gadus atpakaļ, 12 gadus mēs gaidām šo iespēju. 2008. gadā mēs ir, saņēmām pozitīvu rekomendāciju no komisijas uzsākt iestāšanās sarunas. 2009. gadā mēs saņēmām vīzu atvieglojumus. Mēs gribam aicināt uh, jūs atbalstīt vīzu liberalizācijas turpināšanos, jo mēs esam eiropieši. Un šodien mums ir tāds sui generis gadījums. Mums ir kondicionāls ieteikums uzsākt uh, iestāšanās procesu, lai iegūtu pilnu dalībās statusu Eiropas Savienībā. Tad gribētu sākumā apstiprināt jums, ka visi no mums, ka mēs esam šeit no Maķedonijas, uh, gan pozīcija, gan opozīcija. Mēs gribam panākt galveno mērķi, un mūsu galvenā prioritāte ir pilnas dalībvalsts status NATO un Eiropas Savienībā. Mēs varamies labas attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem, mēs mēģinām to darīt, piedaloties visās reģionālās iniciatīvās. Maķedonija būs atvērta pasaulē. Mēs procesu sākām ieviešot visus mājasdarbus, ko jūs mums uzdevāt, ieviešot, īstenojot ticamas vēlēšanas, demokrātiskas vēlēšanas, ko akceptēja visi un uh, pilsoņu balsis, ko viņi pauda ar saviem vēlēšanu biļeteniem, pauda pilnu atbalstu Maķinonijas republikai, un tas mums uzliek saistības uh, parlamentu deputātiem vēlētiem pašvaldību vadītājiem, valdības pārstāvjiem. Visas atbildības, visas reformas, tās mēs pie tām sākām strādāt eh, pirms jums, pirms Briseles. Valsts prokurora tika jauns eh, valsts prokurors ievēlēts eh, Maķinas republikā arī tieslietu sistēmā tika pieņemti jauni likumi, piemēram, liecinieku aizsardzība. Tika ierobežot iespēja izdarīt ietekmes tiesnešiem, tāpat arī administratīvās likumdošanas tika piemērotas. Un eh, līdz šī gada beigām mēs eh, arī iecelsim vēstniekus, kā arī būs eh, konstitucionāla tiesnešu vēlēšanas pabeigtas. Viss šīs reformas, viss šie uzdevumi ir daļa no mājas darbiem, ko jūs mums esat uzdevuši. Tas viss būs pieņemts līdz decembrim. Mēs pieņemam ieteikumu kondicionalitāti. Un tādēļ mēs vēlamies arī skaidru ieteikumu, lai varētu uzsākt iestāšanās darbus. To visu mēs veidojam, lai veidotu ilgspējīgu politisko dialogu un eh, visi šie jautājumi un darbi pietuvinās Maķedoniju tuvāk Eiropas Savienībai, ieskaitot preses brīvību, cīņu pret organizēto nodziedību, korupciju, tiesiskumu, labas kaimiņattiecības, pils, pilsoniskās sabiedrības kooperāciju. Labas kaimiņattiecības grib arī pastāstīt, ka parlaments līdz šī gada beigām tik ratificēs arī labu kaimiņu attiecību programmu ar Bulgārijas republiku, un tas mums visiem nozīmē cerību. Cerams, ka tas palīdzēs arī mūsu strīdus gadījumos ar mūsu ziem, eh, dienvidu kaimiņiem. Dialogs ir veidots starp Skopju un Atēnā. Mēs domājām, ka 2018. gadā būs iespējams brīvi diskutēt par visiem jautājumiem, uz kuriem es atsaucos lai izdarītu visu, ko es pieminēju, mums ir jāsasniedz pamatmērķis. Tas nozīmē atgriezt pilsoņu uzticību institūcijām, veidot labas attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem. Redzu šeit kolēģus no Serbijas, Albānijas, Kosovas, ar kuriem mums ir izcilas kaimiņa attiecības. Un gribētu teikt paldies eh, par atbalstu. Noslēgumā maksimāli pusminūte laiks ir runāt runātājiem. Mēs Maķedonijā mums ir tiek dota otrā iespēja visiem kopā nevalstiskām organizācijām, medijiem, institūcijiem. Lūdzu, atļaujiet visu, visus panākumus, ko esam sasnieguši kopā lai mēs to izmantotu, lai saņemtu rekomendāciju, lai varētu uzsākt iestāšanās darbus. Mēs visi esam uh, guvuši panākums kopā, turpināsim mūsu kopīgās centienus kopā, jo mēs esam vienoti, mēs esam Eiropa. Paldies! Paldies! Tagad vārds Adrianam Buksanovičam, Eiropas integrācijas komitejas kom vadītājs Montenegro Melkāns uh, parlamentā. Cienījamas dāmas un kungi! Cienījamies priekšstādē, kungs, vēlētos paust savu prieku par to, ka varu šodien piedalīties sanāksmēs. Domāju, ka tā, tas ir labs stimuls eh, palielināšanas, paplašanās politikai. Pirms es šeit prezentēšu savus pamatargumentus, gribētu paust savu prieku. Dzirdot vakar eh, deputāta Čārza Tenoka vārdus, patiešām ir uh, lieliski dzirdēt šādas eh, slavenības. Mēs esam tiešām pelnījuši to ar mūsu darbu. Gribētu arī šeit uzsvērt eh, Junkera kunga vēstuli, kur pirmo reizi viņš arī runājis ir par iespējamo datumu, kad Serbija mankā varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un eh, mēs varētos, lai pat vēl pirms 2025. gada kļūt par uh, Eiropas Savienības eh, līdziesīgu dal dalību valsti. Mēs esam stingri apņēmušies apņēmīgi virzīties Eiropas Savienības virzienā. Mēs uzskatām, ka katrai valstī vajadzētu, katru valsts vajadzētu vērtēt, pamatoties uz uh, sasniegtiem rezultātiem ja mēs izpildām noteikumus un eh, tad, lai gaidītu citas valsts, kas, kas sasniegš šos rezultātus, un tad, lai mūs uh, atzītu kā kopīgu paketi, mēs domājam, ka tā ir forma, kā varētu Rietumu Balkānu virzīties Eiropas Savienības virzienā. Mēs tāpat arī Berlīnes uh, uz procesu, ko inicēja Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels, jo mēs zinām, ka bez labas infrastruktūras, bez sasaistes mēs nevaram veidot labas kaimiņa attiecības. Bulgārijas republikas nākamā Eiropas Savienības padomas prezidentūra mums būs svarīga. Melnkalne. Mēs esam atvēruši 28 eh, iestāšanās sadaļas, un esam vairākas jau pabeiguši. Gribētu paust savu apmierinātību ar faktu, ka mūsu ceļš uz Eiropu tā pamatā ir visaptvēršs konsens starp valdību, pozīciju un opozīciju. Valstī ir arī plašs sociālais konsens, kādēļ Mankauna ir tik eh, panākumiem vainagota šajā Eiropas ceļā. Jo mēs vienmēr esam bijuši risinājuma daļa, ne problēma daļa. Mēs patiešām dzīvojam Eiropas vērtības. Gribētu to ilustrēt ar šādu faktu. Mēs zinām, ka traģiskajā kara laikā mēs bijām vienīgā valsts, kas uh, dzīvoja mieru. Mums nebija kara. Mēs uzņēmām bēgļus, mēs demonstrējām mūsu gatavību pārvarēt ekonomisko krīzi un visas citas krīzes. Pirms 11 gadiem mēs atjaunojām neatkarību. Tas arī bija dramatisks notikums gribētu atgādināt, ka mēs esam viena no tām valstīm, retajām valstīm, kam ir ļoti labas attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem. Gribētu atgādināt, ka mēs respektējam mazākumtautību tiesības. Gribētu atgādināt, ka mums ir ar vārvātu minoritāti, mēs aizstāvam mazākam tautību tiesības. Tas ir piemērs, kā mēs dzīvojam Eiropas vērtības. Mūsu uzdevums ir šīs vērtības uh, ievest arī institūcijas, to mēs arī darām. Protams, mums ir vajadzīga arī jūsu palīdzība mūsu pastāvīgo partneru palīdzību. Mēs esam jums pateicīgi par atb sniegto atbalstu. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vārds eh, Mihatoviča kungam no Serbijas parlamenta. Jā, liels paldies, priekšādātāji. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, man ir liels gods ka man ir iespēja vērsties pie jums Serbijas Republikas Nacionālās asamblejas vārdā. Vēlētos uzsvērt, ka Serbijas Republikai tās līdzdalība visās sanāksmēs, kas ir veltītas reģionālajai kooperācijai Rietumbalkānos, ir svarīga Tas ir vien, vien, viena no mūsu strateģiskajām prioritātēm. Serbija, tāpat kā citas reģiona valstis, piedalās kopīgās sadarbības uzlabošanā un līdzdalību reģionālās organizācijās un iniciatīvās, kā arī vienošanās īstenošana, kas tikušas parakstītas. Mūsuprāt, mūsu reģionam ir jākļūst par stabilitātes un dialogu reģionu. Tas ir mērķis, kuru mēs sasniedzam kopā strādājot, tīpaši ņemot vērā faktu, ka kopš mēs esam atvērti Eiropas perspektīvai Rietumu Balkānos. Pirmo reizi tas bija 2003. gadā, jūnijā, kad pavērā šī perspektīva. Mēs esam saņēmuši arī laika termiņu 2025. gadu, kad kā gadu iespējamai līdzdalībai Serbijai, Mankalnē, un cerams, ka visiem Rietumbalkāniem Eiropas Savienībā. Tādēļ mums ir dialogs, sastarpēja palīdzība, tas ir pamats mūsu pieejai nākotnē. Iestāšanās Eiropas Savienībā ir strateģisks mērķis Serbijas republikai. Un nav šaubu par to, ka vēlamies šo mērķi sasniegt. Vēlos teikt, ka Rep Serbijas republikas Nacionālā asamblēja tā ir vairākums, kas atbalsta Serbijas līdzdalību Eiropas Savienībā. Apmēram 68% Nacionālā asamblējā valdībā un uh, valsts institūcijās piekrīt Eiropas integrācijas procesam. Tas ir iekšējais reforma process, lai radītu stabils demokrātiskas institūcijas un tirgus ekonomiku. Gribētu pateikt dažus vārdus par šo procesu. Serbija uzsāka sarunas 2014. gadā un 2015. gada decembrī. Pirmā saruna sadaļa tika atvērta, desmit no sadaļām ir atvērtas, un mēs daži ir jau arī pabeigtas. Mēs cerams, ka līdz šī gada beigām būs atvērts vēl trīs sadaļas domājam, ka šim procesam ir jābūt pātrinātam. Saruna procesā ir sniedz ministru atbalsts, lai izpildītu saistības, kas nepieciešams šajā procesā, kā jūs zināsiet. Berlīnas process arī paver jaunas perspektīvas visam reģionam. Mums tas ir vissvarīgākais, lai kopīgi panāktu vienošanos, sadarbotos, it īpaši infrastruktūras jautājumos un ekonomikā, kā arī sadarbojoties. dzīves līmeņa paaugstināšanā. Tam vajadzētu būt uh, galvenajam uzdevumam mums visiem, kas mēs dzīvojam Balkānu, Rietu Balkānu reģionā, lai mēs izveidosnāk, ka jaunatni pamet šo reģionu. Tas ir viens no reģionu kopējām problēmām. Nepieciešamo reformu ieviešana, lai radītu labklājību jaunajiem cilvēkiem Rietu Balkānos. Tam vajadzētu būt mūsu galvenajām uzdevumam. Un šai ziņā ir svarīgi pieminēt projektus pārobežu sadarbībā, ko atbalsta IPA fondi. Jā, jāpaturprātā, ka kā paplašināšana ir divu virzienu ceļš. Dalību valstis eh, sniedz iegūtiem politiskajā stabilitātē un ekonomikas progresā un dalību valsts status Eiropas Savienībā turpina saglabāt šo stabilitātes statusu jaunajā dalībvalstī. Tādēļ es vēlētos atgādināt, ka tikai ar Rietumu Balkānu, Rie, Balkānu reģionu Eiropas Savienība var palikt viena vesela vienība. Lies paldies par uzmanību. Paldies Mijatoviču kungam pēc uzklausīšanas eh, viedoklis no Rietumbalkāna reģionam mēs eh, pievērsīsimies nacionālajiem parlamentiem un tagad ir pašreizējā Eiropas Savienības padomas prezidentūra un arī pēc tam uzstāsies Eiropas ārējās darbības dienas. Gribētu aicināt tos, kuri tagad runā, nerunāt ilgāk 5-6 minūtēm. Pirmais runātājs un es ceru, ka es pareizi varu izrunāt vārdu. Kait Pentus Rozimanus, arī attiecību komitejas uh, e, priekšredē vietnie, vietniece. Tagad jums vārds. Jā, liels paldies, un jūs lieliski izrunājat man vārdu. Cienījamie Eiros parlamenta deputāti, cienījamie kolēģi no dalībvalstu parlamentiem, pirmkārt es gribēju teikt paldies par šo diskusiju šodien. Es esmu no valsts, uh, kas eh, pašlaik ir Eiropas Savienības padomas prezidējušā valsts, bet arī mēs ļoti labi atceramies, eh, kādas reformas bija nepieciešamas, un nevienmēr tās reformas bija tādas saulainas un eh, nesāpīgas ceļā uz Eiropas Savienību. Mēs ļoti atbalstām to, ka Eiropas Savienība turpina atvērto durvju politiku Eiropas Savienībā. Pat ja šis process dažreiz un dažos gadījumos ir uh, drusku lēnāks, nekā mēs iespējams būtu gaidījuši, bet eh, šī virzība, pat tad, ja soļi ir mazi, noved tuvāk pie mērķa. Paplašanāšanās perspektīva noteikti ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kā atbalstīt reformas un Eiropas Savienības vērtības kandidāta valstīs. Paplašanāšanās eh, programma ir vislabākā reformu programma šīm valstīm. Igaunijas eh, prezentatūras prioritātes eh, ir veidot eh, atvērtu un inovatīvu Eiropas ekonomiku, digitālu Eiropu, iekļaujošu un ilgspējīgu Eiropu. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir veidot drošu Eiropu. Es domāju, ka tas ir skaidrs, ka tādā ilgtermiņā ir uh, neiespējami iedomāties, ka šie mērķi varētu tikt sasniegti bez Rietumbalkāna valstīm. Domāju, ka ir jāparaugās Eiropas karti, lai saprastu, ka šo valstu nākotne ir Eiropas Savienībā. Stabilitāte Rietuma Balkānu reģionā ir daļa no Eiropas stabilitātes, un kā mēs visi zinām, tā ir daļa no tādas plašākas stabilitātes Iespējams, eh, kāds kaut kur ir spējīgs aprakstīt, kā Eiropas Savienība varētu gūt panākumus, ja Rietumbalkānu valstis netiktu integrētas Eiropas Savienībā. Vai pat ja šīs valstis uh, ietu pa citu ceļu, mēs uh, nevaram saskatīt, uh, ka šāda attīstība būtu Eiropas Savienības interesēs. Mēs e, varam saskatīt arī citas iestājas puses, e, kuru interesi varbūt tāda būtu, bet tā noteikti nav Eiropas Savienība. Es jau pieminēju, kā viena dimensija, kas, e, ko vajadzētu uzsvērt vēlreiz. Tā dimensija, ka kaut kādā veidā tā ir pazudusi no paplašināšanas politikas diskusijām. Varbūt, ka pat ne pazudusi, bet tā nav tādā plašā apziņas rokā pietiekami. Šī dimensija ir drošība. Tā ir svarīga daļa. Neviens nevēlas, eh, lai vēsture atkārtotos šajā reģionā, un arī ne, lai tiktu izdarītas tās pašas kļūdas. Kopīgi izaicinājumi, kā migrācijas krīze vai terorisma draudi, arī uzsver uh, cik svarīgi ir strādāt cieši kopā, lai rastu ilgspējīgus risinājumus. Igaunijas atbalsts paplašanāšanai un dodot Eiropas Savienības eh, jaunu perspektīvu Rietumbalkāniem, uh, arī Eiropadome atbalsta šādu vienbalsīgu atbalstu Eiropas perspektīvam. Un, ja jūs atļausiet, tad es vēlētos pastāstīt par to, kādas valstīs ir pašreizē aktuālā situācija. Mūsu Igaunijas prezidentūra ir virzījusi uz priekšu iestāšanās procesu ar Melnkalni, tāpat arī ar Serbiju. Un mēs ceram, ka mūsu prezidentūras beigās tiks atvērti jauni uh, vienošanās sadaļas ar eh, šīm abām kandidātu valstīm. Vairāk konkrēti ir divi, divas sadaļas ar Melnkalni un trīs sadaļas ar Serbiju. Mēs atbalstām attīstību bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, kur jaunā valdība ir uzņēmusies saistības eh, turpināt iet pa Eiro un Atlantiskās integrācijas ceļu. Uh, Par eh, Albāniju mēs eh, atbalstām eh, valdības vēlmi sasniegt taustāms rezultātus piecos izšķirošos prioritāšu jomās, piemēram, tieslietu sistēmas reforma, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Arī par to ir tiek atvērtas iestāšanos sarunas par Bosniju Hercegovinu. Mēs gaidām, ka šī valsts sasniegs vairāk reformu procesā. Līdzīgi arī Kosovā. Igaunijas prezidentūra cer saskatīt lielākus panākumus, ko sasniegs jaunā valdība reformu rezultātus. Mēs tāpat arī gaidām, ka Kosova izpildīs divus pēdējos nosacījumus eh, vīzu liberalizācijas procesā. To jau arī pirms tam pieminēja viens no runātājiem. Mēs eh, ceram sastudēt arī turpmāk progresu Eiropas Savienības un dialogā starp Prištinu un Belgradu. No prezidentūras puses mēs eh, atbalstām komisijas plānu prezentēt eh, uz nākotni vērstu stratēģiju Eiropas Savienības paplašanāšanai Rietumbalkānos nākamā gada februārī. Stratēģija kopā ar uh, ikgadējo paplašināšanas paketi tiks nāks klajā aprīlī. Un eh, tā atkal dos jaunu enerģiju Eiropas Savienības paplašināšanas politikai, bet eh, cerams un iespējams tas eh, tiks novadīs pie lēmuma atvērt iestāšanās sarunas arī ar bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju un Albāniju. Igaunijas prezidentūra uzsver, kāda vērtība ir aktīvam Eiropas Savienības uh, iesaistīšanās projektam, ne, nu, protams, arī strateģiskā komunikācija šajā reģionā, lai paaugstinātu redzamību Eiropas Savienībā šajā reģionā. Un noslēgumā gribētu vēlreiz uh, izmantot manas valsts Igaunijas pieredzi un pateikt, ka mums nevajadzētu par zemu novērtēt uh, iespējamo ietekmi un lomu šādai draudzīgai politiskai retorikai, ko mēs lietojam Rietumbalkānu valstīs. Pārāk tehnokrātiska runa izteikšanās eh, nesasniedz sirdis. Tātad eh, blakus šai strateģiskai eh, komunikācijai mums vajadzētu paturēt prātā, kā mēs runājam ar šo reģionu. Lielas paldies par uzmanību un priecājos, ka būs diskusijas. Thank you, dear colleague from Estonia. Paldies, kolēģei no Igaunijas. Un tagad vārds Hristo Gadževa kungam no Bulgārijas parlamenta. Liels paldies, priekšsētāji, godāti Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas kungi, man ir ļoti liels gods jūs uzrunāt ne tikai kā nākamās Bulgārijas prezidentūras vārdā, bet ir svarīgi um, sniegt Eiropas perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm. Šodien Eiropai pilsoņiem nepieciešama lielāka stabilitāte, drošība. Bulgārija būs prezidējušā valsts Eiropa padomē, un tad ekonomiskā izaugsme, sociāla kohēzija, drošība būs mūsu uh, prioritātes Rietumu Balkānu, arī jau digitālā ekonomika. Bulgārija arī atzīst to, cik svarīgi reģionam valstīm arī darīt visu, lai attīstītu uh, savu perspektīvu. Perspektīvu, kas sniedz motivāciju valstīm. Uh, lai veiktu politiskās pārmaiņas, īstenot arī sarežģītas reformas. Tātad runājot arī par citām valstīm reģionā, tām ir jākļūt par, jākļūst par tirgus ekonomikām. Lai varētu piedalīties vienotajā tirgū, ir jāievēro likumvārs, neatkarīgi tiesu vāra, jācīnās pret korupciju noziegumiem. Tad valstīm jādemonstrē, ka viņi pievienojas mūsu demokrātijas vienlīdzības brīvības vērtībām. Tajā pat laikā norādam, cik svarīgas ir labas kaimiņā tiecības, iekļaujoši reģionāla sadarbība. Reģionā jāredz mums arī uh, pol, vidē draudzīgas politikas, draudzīgi nākamai uh, paudzei. Tādējādi tev varēs vislabāk arī varbūt pārvarēt uh, pagātnes traumas. Arī Bulgārija ir sadar, sākus nesadarboties arī ar uh, Māķedoniju un tad arī Tas ir piemērs visiem reģionam. Bulgārija organizēs ES uh, Rietumu Balkānu valsts samitu mājā. To vadīs uh, Donalds Tusks, Eiropadoms priekšsēdētājs. Mūsu mērķis nos, uh, nosūtīt skaidru politisko vēsti Rietumu Balkānu valstīm par ES perspektīvu, un kad arī mums ir liels šī savienošanas plāni Rietumu Balkānu valstīs. Tad šīs konektivitātes programma būs prioritāte enerģija, transporta, digitālajā jomā. Tas ir ļoti svarīgi, lai veicinātu investīcijas eh, šajā reģionā un arī uzlabot sadarbību starp pašām valstīm un arī ar Eiropas Savienību. Un te viesabunēšanas tarifē riet un balkonī dzīvotājiem joprojām ir vēl problēma. Pieņemot skaidru ceļu kārtu, lai samazinātu šos tarifus, tas būs viens no jautājumiem, ko, par ko runāsim samitā Sofijā. Tas būs arī ļoti konkrēts eh, rezultāts, eh, no kā gūs labumu ēst pilsoņu un Rietumbalkāni dzīvotāji. Junkerkungs nāca klājā ar savu runu par Eiropas Savienības nākotni, runāja par Rietumu Balkāniem. Komisija februārī 18. gadā nāks klājā ar stratēģiju, lai veiksmīgi īstenot mm, Serbijas un Melnkalnes iestāšanos bet ir jāpalielina cīņa pret organizēto noziedzību. Ir jāiek pievienojas balstoties uz panākto labākas kaimiņa attiecības, reģionālās uh, attiecības, samazinot uh, uh, dažādus riskus. Ļoti svarīgi, lai iestāšanās process progress būtu individuāls un lai balstītos šeit uz nopelniem un tikai lai viss process būtu uzticams. Bulgārijas prezidentūras laikā mēs arī tad raudzīsim, kā progresēs katra sastāv valsts, katra no sešām valstīm. Uh, uzsāksim jaunu sarunu sadaļas. Ir jāīsteno ilgtermiņa reformas, iestāšanās uh, mērķi, un esam pārliecināti arī, ka Albānija varēs progresēt ES reformās, un tas pavērs iespēju pol, pieņemt politisku lēmumu, noteikt sarunu uh, kalendāru. Arī šāda perspektīvas ir Bosnijai Hercegovinai. Tad arī izvērtēsim, cik ir gatava valsts integrēties Eiropas Savienībā un par Kosovu. Valdība cerams īstenos nepieciešamās reformas, lai pārādītu konkrēts rezultāts attiecībā uz vīzu liberalizāciju. Noslēgumā Rietumu Balkānu valstu ES perspektīva ir ļoti svarīgi ieguldījums stabilitātē un mierā Tas stiprinās pašu reģionu un arī pašu Eiropas Savienības drošību. Thank you, dear colleague from Bulgaria. Paldies, godātais kolēģi no Bulgārijas. Un tagad Edvards Kukāns, lūdzu. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms sveikt visus parlamentāriešus, kas ir uh, ieradušies un piedalās šajā svarīgajā konferencē, šai konkrētajā laikā un šajā vietā, kas ir Eiropas parlaments. Es tagad nevēlos uh, izplatīt šo obligāto optimismu, taču gribu teikt, ka. Manuprāt, paplašināšanās process tiešām ir iegājis jaunā dinamikā Mēs redzam, kā valstīs notiek pozitīvas pārmaiņas. Tajā pat laikā Eiropas Savienības institūcijas atkal ir koncentrējušās vairāk uz integrācijas programmu Rietumbalkānos. Es no sirds ceru, ka Nākamās prezidējošās valsts atvēlēs lielāku uzmanību reģionam un politiskai attīstībai tur. Es uzmanīgi uzklausīju iepriekšējo runātāju no Bulgārijas parlamenta. Viņš izklausījās nopietns attiecībā uz ieceri virzīt uz priekšu integrācijas procesu Rietumbalkānos. Balkānos Līdz ar to mēs ļoti nopietni uztveram jūsu sacīto. Tiešām ir ļoti daudz gaidu no jums un arī no pārējām prezidējošām valstīm. No Austrijas, piemēram, tā ir milzīga ekspertīze par šo reģionu. Es uzskatu, ka šīs gaidas ir ļoti pamatotas un arī īstenojamas. Nu tad lūdzu, uz priekšu! Reģionu valstī pēdējā, valstīs pēdējā gada laikā notika vairākas vēlēšanas. Mēs redzam, ka dažas valstis virzās uz priekšu svarīgu reformu īstenošanā. Divas valstis um, ļoti aktīvi progresēja iestāšanās procesā, sarunās pavirzījušās uz priekšu ievērojami. Pozitīvi signāli nāk arī no Eiropas Savienības, kā daži minēja arī uh, kā to minēja arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja savā uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli. Šī atmosfēra pa integrācijas procesu ir kļuvusi patīkamāka, un es ceru, ka tas ļaus arī citām reģiona valstīm uzsākt sarunas nākamā gada laikā. Tajā pat laikā iestāšanās process ir uh, jāveicina reformām. Reģionā ir daudz šķēršļi, kas ir jāmazina. Visas valstis cieši no korupcijas un organizētās noziedzības sērgas. Bieži mēs redzam, ka arī plašsaziņa līdzekļu brīvības jomā situācija pasliktinās, vainās demokrātiskās institūcijas, problēmas ar taisnīgumu un arī trūkst politiskās kultūras kā tādas. Tas bieži vien noved uh, pie tā, ka reforma process vainās. Un tas arī var pat bremzēt visu iestāšanās procesu. Līdz ar to jāuzdod jautājumi. Tāda, kāda ir procesa perspektīvas un kādai būtu jābūt mūsu vīzijai par, nākamu, par nākotni, lai iet uz priekšu. Mums te ir jāiemācās arī no iepriekšējiem uh, paplašināšanās procesiem. Es dalība ir ļoti svarīgs mudinājums, lai veiktu pārmaiņas. Mums to nevajadzētu novērtēt par zemu. Mērķiem ir jābūt skaidrām. Eiropas Savienības integrācijas procesam ir jābūt atvērtam, ir jāatbalsta demokratizācija, taisnīgums, stabilitāte un drošība šajā reģionā. Mums nepārtraukti ir jābūt kontaktā ar kandidātu valstīm, vai tas notiktu formāli, politiski, vai ar finansiālās atbal, atbalsta, uh, finansiālā atbalsta starpniecību, plašāko Eiropas projektu īstenošanu, vai projekti, kas veicinātu cilvēku aktīvāku kontaktu. Tad arī ir jāsavieno reģioni ar mūsu transporta sistēmu un enerģētikas tīkliem Tad ir arī jādomā par to, kā Rietumbalkano, Balkānos arī vajadzētu izveidot īpašu atbalsta centru, un šis integrācija ir divvirziena ceļš. Te mums arī ir jāsagaida ļoti skaidra apņemšanās no partneriem par reformām un vērtībām, diemžēl. Nu, nevienmēr tas tā ir. Pēdējo gadu laikā uh, Mm, tad mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz dažādas in, uh, uh, krīzes un problēmas dažādās valstīs, un te galvenokārt runa par iekšējā politiskām krīzēm, kas balstās vainu uz demokrātisko institūciju vājību, taisnīgu uh, tiesiskuma problēmām vai saistīts ar autoritīvu līderību. Un tad kombinējot šo ar vēlmi atrisināt politiskās problēmas ar boikatu, tas noved pie uh, destabilizācijas, pār reformu procesu, apstādināšanas dažos gadījumos un arī integrācijas procesu uh, bremzēšanu. Es te neminēšu valstis, jūs zināt, par kurām valstīm es runāju. In order to move ahead, we need to. Lai virzītos uz priekšu, mums ir jāatjauno mūsu apņemšanās gan jums, reģionu valstīm, gan mums ēs institūcijām Mums ir jānosaka ļoti skaidri mērķi. Pāplašināšanās uh, um, ir atkal jānosaka par vienu no mūsu politiskās programmas uh, um, galveniem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājkungs! Thank you so much, dear. Paldies, Edvard Kukan kungs, un tiešām vēlos uzteikt fā, jūs fantastisko uh, um, jūsu fantastisko darbu. Jūs esat šo sešu valstu tāds kā integrācijas tēvs. Un tagad uh, Eiropas um, ārējas darbības dienesta pārstāve Anģelīna Eikhorst kundze. Paldies priekšsēdētāji, gudēti dāmas kungi deputāti, man prieks būt šeit. Mēs uzklausījām diezgan lielu viedokļu vienprātību Tas ir tiešām kaut kas nebijis parlamentā, un te daži elementi, ko vēlos izcēlt priekšsēdētāji. Vispirms par iespējām. Es te gribētu tā metaforiski apvienot uh, dažādās sadaļas par migrāciju drošību, Tālāk sarunu sādaļa arī par ko runāja arī augstā pārstāv Megarīnī kundze, koncentrēties tieši uz Rietumu Balkānu stratēģiju, tad arī Belgradas Prištinas dialogs, jaunā sādaļa, jauna fāze un jaunas iespējas arī tur, lai var arī to, par to runājas augstā pārstāve un tad arī Junkers nāca klajā ar jaunu stratēģiju, nāks klajā ar jaunu stratēģiju nākam, ne, nākamgad, par to viņš runāja, es stāvokļu runā. Nu, tās ir dažādas iespējas. Un tad mēs uzklausījām arī esošo prezidentūru, nākamo prezidentūru, kas arī ir sniedz liels mudinājums. Tas ir tāds jauns skābeklis daudz pie kā strādāt. Tagad daudz, kas ir dalībvalsts un parlamentu ziņā. Te vēlētos tikai norādīt uz to, ka jūs visi strādājat balstoties cilvēku gribām, raugoties to, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, tad atbalsts paplašanāšanai un iestāšanai, integrācijai visā Eiropas Savienībā ir tikai 48% apmērā, tie bija 35-36%. Un um, tad, nu, tiešām ir daudz, kas vēl darāms, lai šo atbalstu palielinātu. Uh, bet tas ir arī pretrunā ar atbalstu Balkānos. Albānijā tie ir 86%, 46% zemākais Serbijā, bet, nu, tomēr mēs redzam, ka drīzāk glāze ir puspilna, pārējā daļa ir ar skābekli. Mums ir jāstrādā kopā, tas ir liels izaicinājums, lai sabiedrība uh, arī nākamajā periodā mūs atbalstītu. Man ir prieks priekšētā redzēt, ka arī šeit uh, ir ļoti daudz jauna gadagājuma cilvēku. 25%, jā, tā skaitā arī Fleckensteina kungs, protams, 25% no iedzīvotājiem Rietumu Balkānu valstīs ir dzimuši pēc 99. gada. Un es ceru, ka te tādi daži pārstāvi ir arī šeit zālēm. Ļoti svarīgi ir raudzīties uz nākotni ar šo jauno paudzi, strādāt kopā ar tiem, kas ir šeit un arī tur ārpusē. Tad mums, mums uh, ierēģiem, birokrātiem šeit, arī, dal, arī parlamentu deputātiem ir jāparāda, kā ka arī mēs varam turpināt sadarboties ar šīm sešām valstīm un tālāk par funkcionālajiem parlamentiem. Ir vairāk jautājumi, kas te ir jāskata. Mēs saprotam visi, kas, kāda ir uh, valdošo partiju un opozīciju loma, bet uh, redzam arī, ka ir jāpieņem ļoti daudz svarīgas likumdošanas attiecībā uz ES uh, likumu kopumu un reformām kopā. Tad, nu, jautājums, kādā virzienā jūs vēlties, lai jūsu valsts attīstās nākotnē, sagaidu nākamos sešus mēnešus sadar, eh, sadarbību ar um, komisiju, parlamentu un dalībvalstīm un visiem jums, kas esat šeit zālē, lai eh, arī bija šos jautājumus, kas tik minēt šodien, mēs varētu realizēt, īstenot. Lielas paldies! Paldies, Ehorst kundze! tie bija pārstāvi no nu, Nacionālajiem parlamentiem, Eiropas parlamentu un ārējas darbības dienestu. Un tagad jautājuma atbilžu laiks. Pašlaik pieteikušies 16 kolēģi. Tad nu maksimums trīs minūtes katram Sāksim ar Knut Fleckensteinu no S&D grupas. Viņš ir ziņotājs eh, referents par Albāniju. Es izteikšos vāciski. Es nezinu, dārgie kolēģi, kā jūs te jūtaties, bet man šķiet, ka vienu vai otru jau esmu pāris reižu dzirdējis šo diskusiju laikā. Tāpēc es nerunāšu gari. Var jau paskatīties uz karti un jūs redzēsiet, ka Rietumu Balkānu valstis ir eh, praktiski eh, Eiropas Savienības vidū atrodas eh, Eiropā. Mm, un mums, Eiropas parlamentam, skaidri jāprāda, ka mēs šīs valstis vēlamies. Mm, jo tas laiks, eh, reformu laiks, mm, attiecīgo eh, procesu īstenošanas laiks eh, pārsniedz to, ko mēs bijām gaidējuši. Nevajag tagad no šo procesu pārvērst tāda birokratiskajā monstrā. Un tagad uh, uh, risināt sarunas par sadaļām un tad skaļi paziņot uh, uh, vietējiem iedzīvotājiem, ka, lūk, um, sāka sarunas par jaunu sadaļu. Neviens jau normāls cilvēks nezina, kas, kas tas tāda ir par sadaļu un kāpēc par to jārunā. Saprātīgi jāpieiet šiem procesiem, jādemonstrē mūsu vēlme. Uh, iet uz priekšu, bet mums eh, arī vajadzētu būt konsekventākiem. Nu, šie cilvēki, jaunieši, jaunieši, kas turēja mm, tos eh, papīrīšus, ko jūs aizliedzat priekšstādātāju kungs, tur bija rakstīts bezvīzu režīms Kosovai. Un, godīgi sakot, es viņam piekrītu. Un jau sen pienācis laiks šeit Briselē. Uh, um, akcelerēt nedaudz, lai katalizētu šos procesus, lai, lai uh, mums būtu arī šajā jomā konkrētāk rezultāti. Un tā varbūt skaidrāk sevi jāpozicionē. Albānija ļoti daudz ko ir izdarījusi justīcijas lietu reformām. Bet tagad um, ja pre, priekšsādātājs Junkers savā runā piemin divas valstis un, uz, un uh, slavē tās par reformām un nevienu citu nepiemin, tas nav pareizi un tas nav korekti. Un tad mums arī jāpierāda, ka uh, mēs uh, vēlamies uh, pie sevis uh, redzēt šos cilvēkus un uh, tagad uh, pēc iepriekšējām vīzu režīma sarunam, cilvēkiem mm, nekas no tā netika, cilvēkiem nebija nekādu tveramu rezultātu, nekā acu priekšā. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka viesabonēšanas noteikumi jāpaplašina arī uz šīm valstīm. Ja mūsu Eiropas politiķi skaidri saviem vēlētājiem nepaskaidros, cik svarīgi ir eh, saprast, ka Rietumu Balkānu valstis pieder pie mums, nevis atrodas mums blakus vienkārši. Un te jau nevar pieprasīt no vēlētājiem mūsu valstīs uh, uh, ciešu pārliecību par to, ka šīs valstis jāuzņem. Tā kā, ja vēlamies visi būt uzvarētāji, tad tas skaidri arī jāpasaka politiķiem. Uh, Nevajadzētu tagad slēpties aiz kaut kādām anketām. Vielen Dank, lieber Kollege Knut Fleckenstein. Lielas paldies Knutam Fleckensteinam. Un tagad uzklausīsim mūsu viesus no nacionālajiem parlamentiem. Un šeit eh, pirmā, pirmais runātājs būs no Itālijas jo mēs saprotam jūsu valsts eh, sāpes eh, pēc um, neveiksmes uh, uh, kvalifikācijas spēlēs uh, futbola čempionātam. Paldies, priekšsētāji, jā. Nu, nesākām visu to labi, bet, nu, mēģinam kaut kā atgūt zaudēto. Pateicos jums, pateicos arī Eiropas komisijas pārstāvim. Paldies arī komisāram Hānam. Es gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos arī par rakstisko atbildi pār 2016. gadā komisijas paziņojumu par paplašanāšanās politiku. Te jānodrošina tās, ka paplašanāšanās procesam jābūt uzticamam. Uh, lai mēs stiprinātu šīs attiecības ar Rietumu Balkānu valstīm, varētu modernizēt visu šo procesu. Un tad ir jābūt šim divpusējam procesam. Cil, jā, valstis īsteno savus reformas, tad arī Eiropas Savienībā ir jābūt solījuma augstumos tad procesa rezultāti ir atkarīgi arī no politiķiem, no reģionālo spēlētāju. Uh, lomas. Tas ir, protams, atkarīgs no šīm valstīm, bet arī Eiropas Savienībai ir jāsniedz skaidrs vēstījumi un nevis uh, neskaidri neskaidri signāli, kas var destabilizēt visu kontinentu. Arī augstu novērtēju komisāra aicinājumu koncentrēties uz galveniem jautājumiem - institucionālās administratīvās reformas, cilvēktiesības, konkrētspēju un tam līdzīgi. Uh, Kopenhāgenes Madrīdas kritēriju ievērošana, tad arī ļoti svarīga sabiedrības attie, attieksme. Ir jārunā arī ar dalību valstīm, lai saprastu, kāda var būt pozitīva seks integrācijai un paplašanāšanai. Arī Itālija šeit aktīvi strādājas, arī mēs Triestē organizējām jūlijā samitu. Un tad arī ļoti efektīvi strādājam transporta, savienošanas uh, jomā un citos jautājumos. Trieste uh, uzsākām rīcības plānu, lai izveidotu reģionālo ekonomisko telpu, mazinot šķēršļus investīcijām tirzniecībai. Uh, Un tas viss, kā komisārs to arī norādīja, nevis lai sniegtu alternatīvu paplašanāšanai, bet lai stiprinātu integrācijas perspektīvu. Tad arī atsaucoties uz šo jautājumu, es gribu uzsvērt uh, arī Bulgārijas uh, prezidentūras um, apņemšanos pieņemt arī secinājumus par uh, paplašanāšanās um, politiku. Šī konference ir vienīgā arī vieta, kur deputāti var uh, uh, uzraudzīt šo situāciju, ir nepieciešami šie parlamentāriešu secinājumi. Šis dokuments un aicina Bulgārijas prezidentu to īstenot. Tad Rietumbalkānu valstu integrācija paplašanāšanās pēc 16. gada, kur Turcijā notika sociālais valsts apvērsums. Un tad arī tagad ir uh, jārauga, lai Balkānu valstu dosie atkal netiktu mm, kaut kur pazaudēts uh, citu problēmu risināšanām. Ir arī nevar, svarīgi runāt par citiem jautājumiem, tikai par terorismu un drošību, un tā būtu milzīga e, kļūda, ja runāsim tikai par to. Ir ļoti svarīgi novērtēt, ko nozīmē reģio, šīs valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Un tad arī visbeidzot jāņem vērā arī strateģiskais intereses Eiropai. Grācie. Now... Paldies. Tagad kolēģis no Horvātijas, bijušais ministrs uh, Mīru Kovačs. Es paldies priekšsēdētājiem. David, prieks uh, būt šeit Briselē. Prieks runāt ar jums par, par Rietumu Balkāniem. Man jums trīs lietas jāpasaka. Pirmā lieta - ļoti iedrošinoši, ka komisijas priekšsādātājs savā runā par Eiropas Savienību pieminēja Balkānu valstis un, citējot viņu, viņš teica, ja vēlaties vairāk stabilitātes un kaimiņu valstīs, nu tad eh, jāpiedāvā Uh, labas prognozējumas paplašināšanās perspektīvas Balkanu valstīm, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas arī bija tiešām ļoti iedrošinoši. Šī gada Eiropa padomē arī notika diskusija par Rietumu Balkāniem. Pirmoreiz pēc septiņiem gadiem, septiņu gadu pārtraukumā, ja pareizi atceros. Palabojiet mani, ja tas tā nav. Tā tad, eh, David, varu piekrist tev un kolēģim Fleckensteinam. Eh, nu, mēs te praktiski Eiropas Savienībai eh, kuņģī sēžam. Un tiešām mums jābūt galvenam dzinējspēkam Eiropas Savienībā. Ne, nevajadzētu pieļaut, ka uh, citām valstīm mūsu reģionā lielāka ietekme nekā Eiropas Savienībai. Tas nav pareizi. Serbijas republikā gatavo referendumu, kas var būt riska faktors. Ir konflikts ar Belgrādu un Prištinu. Ir problēmas starp Al Albāniju un Maķedoniju. Uh, arī tā problēma, kas apdraud visu pasauli - teroristu uzbrukumi. Un eh, šīs ārvalstu lielvaras, eh, kas eh, hibrīd kāru mums uzspiež. Tā kā mēs tomēr centīsimies saglabāt Eiropas perspektīvu. Horvātija veiksmīgi parakstījusi stabilizācijas asociācijas vienošanos, pirmā valsts, kas to ir izdarījusi. Tātad tas ir iespējams. Un iespējams arī iestāties Eiropas Savienībā. Eiropas uh, Savienība daudz darbojas um, ar Āzijas, sadarbojas ar Āzijas valstīm un ASV mēģinot uh, noskaidrot tagad, uh, kas precīzi notika 90. gados uh, eh, Balkanu valstīs, kurš bija atbildīgs un kuram šī atbildība jāuzņemas. Šis dialogs varētu ļoti pātrināt paplašināšanās procesu. Paldies! Paldies arī tev, Miro. Nākamais runātājs ir kolēģi no Francijas, Lilijana Tangu vai Tangi. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdātājiem. Es vēlos uh, apliecināt uh, Francijas atbalstu Rietumu Balkānu valstu perspektīvām iestāties Eiropas Savienībā, kā arī uh, teica prezidents Makrons savā Sorbonas runā Nu, par Eiropas nākotni. Mums e, jāatbalsta Balkānu valstis, e, ja Balkānu valstis e, pieturas pie mūsu akīm, respektē mūsu demokrātiskās vērtības. Paplašināšanās princips pieprasa, lai katrs nākamais solis jāveic tikai tad, kad visi padomas kritēriji tiek izpildīti. Francija vēlas eh, paplašināšanu. Eh, Francija tam ir labvēlīga, bet eh, jāskatās, lai visi priekšnosacījumi tiktu izpildīti. Rietum Balkānu valstīs ir vērojami labi panākumi, bet paliek robi, kas vēl ir jāizpilda. Kaut arī daudz, kas jau tika izdarīts. Mēs esam optimisti. Uh, Mēs uh, ticam valdību vēlmei risināt reformas un cerams, ka tas arī, uh, tas arī atspoguļosies konkrētā rīcībā reformu īstenošanā. Un tagad uh, man ļoti iedvesmo tas, kas notiek Serbijā un Melnkalnē. Šis reformas Un uh, uh, es vēlētos saņemt vairāk informācijas par laika grafiku, ko varētu pieņemt komisija, lai uh, uzsāktu sarunas ar Albāniju un uh, Maķedonijas republiku. Atgādināšu vēlreiz Francijam tiešām vēlētos, lai Rietumbalkanu valstīs pēc iespējas ātrāk pietuvinātos Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies jums! Tagad Eiropas parlamenta kolēģis Epitedeus kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mm, es pirms vēlos apsveikt mūsu godātos viesus, novēlēt viņiem pienākumus uh, reformu procesa valstīs, respektīvajās valstīs, uh, un novēlēt panākums arī ceļā uz Eiropas Savienību. Daži jautājumi Albānijas pārstāvim. Jūs teicāt, uh, ka tagad jūsu um, valstīm ir labas kaimiņa attiecības ar kaimiņu valstīm. Nu, runājot par Grieķiju, tas tā nav. To es varu apliecināt. Mums ir uh, problēmas uh, Ipīras reģionā. Mums ir tur zināma spriedze. Un nu, jau daudzus gadus uh, cilvēki ziemeļ Epīras reģionā, tas ir Grieķi, kas dzīvo šajā reģionā, cieši arī vēlēšanās reģionā norit problemātiski. Un jūs arī nevēlāties uh, atdot uh, īpašumu cilvēkiem, kas uh, jūsu valstī veido mazākumtautību. Un jūs pat izmantojat dažādus trikus un neievērojat likumu uh, Jūs eh, atņemat cilvēkiem īpašumu un reliģisko brīvību. Lūk, eh, par ieeju ortodo, tas ir eh, pareisticīgo baznīcā, mūsu mazākuma tautības pārstāvjiem bija jāmaksā ieejas maksa, vai tas uzlabo kaimiņattiecības. Jūsu valstī vispār ir plāni veidot federāciju ar Kosovu. Kā jūs to izskaidrosiet? Paldies. Tagad uh, kolēģis Rišards Melans no Polijas. Es uh, varbūt uh, ierosinātu Albānijas kolēģiem uh, aprunāties tieši ar grieķu kolēģiem. Nu, te ir tieši zelta rītausmas pārstāvis, kas droši vien dega nepacietībā aprunāties vīzāvī ar um, albāņu kolēģiem. Un tagad um, Majerkungs. Paldies priekšsēdātājiem, dāmas un kungi! Polija iestājas par atvērto durvju politiku, paplašinoties Eiropas Savienība. Paplašināšanās process garantē stabilitāti, labklājību, sociālo ekonomisko izaugsmi un labas kaimiņā tiecības Rietumu Balkānu valstīs. Pagaidām šī brīža situācija neļauj garantēt drošību visā reģionā. Uh, Līdz ar to mm, Rietumu Bal Balkānu valstu iestāšanās palīdzētu šo robu likvidētu. Šo procesu var skatīties no dažādiem um, aspektiem. Tagad um, Rietumu Balkānu valstis uh, ir uh, izcīnījušas savu neatkarību, demokrātiju un vēlas būt veiksmīgas. Un mēs varam būt daļa no šī veiksmes stāsta, bet eh, jāpiedāvā šīm valstīm divu virzienu uh, eh, ielu. No vienas puses eh, mēs palīdzam viņiem kļūt modernākām, no otras puses mēs modernizējam Eiropas Savienību no iekšpuses. Tā kā te visi ir ieguvēji, bet šis process jābalsta uz uh, demokrātiskuma principa, kas arī Eiropa ir vajadzīgs. Aicinu Nacionālo parlamentu un kolēģus atbalstīt um, valstis un uh, reģionus uh, Balkānu pussalā un atbalstīt uh, viņu centienus iestāties Eiropas Savienībā. Mēs jau paši esam piedzīvojuši šo iestāšanos un zinām, kas tā ir par, demo, par birokrātisko uh, mm, uh, murgu. Labi, tagad uzklausīsim kolēģi no Norvēģijas parlamenta. As key factors for ensuring economic and social progress in this. Mēs saprotam, ka uh, Rietu Balkānu valstu iestāšanās Eiropas Savienībā uh, varētu būt uh, panākumu ķīla mm, šo valstu nākotnē. Integrācija Eiropas uh, kooperācijā ir uh, ļoti labs instruments, lai nodrošinātu labāku labklājību, demokrātiju un stabilitāti. Norvēģija jau ilgi atbalsta šos centienus nacionālas reformas, koordinējot aktivitātes ar Eiropas Savienību un donoru valstīm. Valdība nesen ierosināja dubultot uh, atbalsta budžetu reģionam. Tas nozīmē palielināt šo budžetu no 18,5 mil miljoniem eiro līdz 37 miljoniem eiro 2018. gadā. Pamatprioritātes 18. gadā ir veicināt reģionālo sadarbību un sociālo atbildību, uh, attīstību, cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Norvēģijas palielinātajam budžetam ir pamatmērķis panākt ilgtspējīgu progresu visās pieminētajās jomās. Tas nāktu par labu valstīm reģionā, bet arī Eiropai. Tāpat laikā nevajadzētu aizmirst par ilgtermiņa mērķiem. Mazināt atkarību no ārvalstu ekonomiskiem importiem. Atgādināšu, ka EEA un uh, Norvēģija atbalsta uh, reģionālo sadarbību ar 35 uh, miljoniem eiro uh, septiņu gadu laikā. Piecas valstis mm, Rietumu Balkānu reģionā uh, un uh, Eiropas valstis varēs kopīgi piedalīties reģionālos projektos, izmantojot šo budžetu. Protams, jāatrisina uh, visā veida reliģiskas un uh, starpētniskas um, problēmas, un to reģioni var izdarīt paši. Paldies, kolēģi. Tagad Rozālija Biro no Rumānijas, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Man liels gods un liela iespēja būt šeit un vedot dialogu. Es uh, eh, turpināšu runāt rumāņu valodā. Eiropas Savienības paplašanāšanās politika un centieni, ko valstis Rietuma Balkānos ir izdarījuši, lai iestātos Eiropas Savienībā, ir uh, ģeopolitiska prioritāte mums. Tas tā ir atslēga stabilitātei mieram un labklājībā reģionā. Perspektīvas 28 dalībvalstīm ļoti labas. Bulgārijas uh, prezidentūra organizēs to ļoti labā veidā, bet uh, situācija paliek sarežģīta un uh, Rietumbalkāna valstīm ir eh, jāpaliek uz reformu ceļa. Rumānija vēlas eh, palikt eh, aktīvā dialogā ar šiem valstīm. Mums vajadzētu pastiprināt mūsu centienus, kad runa ir par strateģisko komunikāciju, lai būtu vairāk spēcīga partn partnerattiecība reģionā, lai stiprinātu partnerattiecības ar Rietumbalkānu valstīm. Mēs varam nodrošināt lielāku transparentumu, caurskatāmību. Mēs ticam sarunu procesam un mēs varam. Uh, sniegt eh, vairāk apņēmīgas atbildes eh, tiem, kas, kuriem ir zināms gaidas iepratie Eiropas Savienībai. Mēs eh, sagatavojamies mūsu pašu prezidentūrai padomē vēlāk, un mēs gribam, lai būtu spēcīgas partnerattiecības, lai varētu veidot, paplašināt Eiropas Savienību ar kopīgām vērtībām. Paldies! Un man tagad gods dot vārdu Juratoviča kungam no Vācijas Bundestāga. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Man prieks, ka tiek konstatēts, ka Rietumbalkāns pieder Eiropas Savienībai. Mums ir vajadzīgi Rietumbalkāni tieši tāpat kā Rietumbalkāniem esam vajadzīga mēs, gluži vienkārši jau arī drošības dēļ. Situācija Rietumbalkānu valstīs nav kā tāda parauga prakse mūsu demokrātijai. Vēl ir politiskā kasta, tur tie, kas ir uh, guvuši labumu no kara, viņi bieži vien dominē, un viņiem nemaz nesteidzas iestāties Eiropas Savienībā. Bet ir arī pozitīva attīstība. Ir ļoti daudz cilvēki uz vietas, kuri dzīvo Eiropas vērtības. Tie ir atsevišķi politiķi, jaunieši, intelektuāļi, kas apmainās viedokļiem pāri robežām, viņi veido kopīgas apvienības, tie ir uzņēmēji un daudz citi cilvēki, kas bieži vien tiek ap, apzīmēti kā, ka viņiem esot nostāģija pēc Dienvidslāvijas. Šos cilvēkus un Eiropas garu mums ir jāatbalsta, bet, diemžēl, arī fakts, ka Rietumu Balkānos 50% jaunieši ir bez darba visās valstīs tur. Mēs to esam ļoti jūtam, jo daudzi no šiem jauniešiem ir atbēguši Eiropas Savienību uz tās valstīm, bet uh, tā ir arī otra puse jaunatne, ka tā tiek uh, eh, sēndēt ar korupciju, radikalizāciju. Ja mēs vēlamies cīnāmies pret korupciju, tad uh, mums ir pret to jācīnās Berlīnas process, kas ir instruments instrumentu kopums, lai reģions iestātos Rietumu Balkānos, bet šim Berlīnas procesam tam papildus vajag arī iestāšanās procesu, jo ekonomiskajai attīstībai ir vajadzīga arī demokratizācijas procesa, un ja runa ir par tiesisku valsts cīņu pret korupciju un daudzām citām lietām. Tas nozīmē, ja mēs gribam ticam cīnīties pret korupciju, tad mums pirmkārt ir eh, arī ekonomiski jāatbalsta šis reģions. Noteikti nedrīkst būt automātiska pieeja, kas attiecas uz 35 sadaļām. Tas nozīmē, ka tie ir arī jāīsteno un galvenokārt ne tikai pieņemot likumus, bet arī praksē. Kas man vēl ir svarīgi pieminēt, ka divas valstis, diemžēl, nevar šeit detalizēt visu, bet galvenokārt Maķedonija un Bosnija-Hercegovina. Maķedonija mums ir eh, kā tāds lakmusa tests ticamībai. To teikšu ļoti skaidri. Šī pilsoniskā kustība, demokratizācijas procesi, kas ir notikuši, tos ir noteikti jāatbalsta ar pasākumiem, kas uh, novestu Maķedoniju Eiropas Savienībā. Bet šie visi eh, strīdi par uh, valsts nosaukumu, ko labprāt izmanto, lai būtu konflikta Grieķija, tas viss ir jāizbeidz. Eiropas Savienībai arī šī problēma ir jārisina sniedzot atbalstu. Otrakārt, kas attiecas uz Bosniju Hercegovinu, Tās ir divas valsts, kas man ļoti svarīgas - Serbija un Horvātija, ka viņi arī parakstīja Daytonas no līgumu un līdz ar to arī miera nodrošinājumu uzņēmušās kā saistību, lai viņi atbalstītu ne tikai savu etniskos grupas, bet mērenos spēkus, lai tur varētu notikt demokratizācijas procesi. Noslēgumā ir ļoti svarīgi, lai Sofijā, Bulgārijā būtu proaktīva Eiropas Savienības politika lai notiktu iestāšanās, jo runa ir par Eiropu, kas ir miera projekts, nevis kāda tirgus hale. Un Rietumu Balkānos mēs varam šādā veidā nodrošināt savu ticamību. Paldies! Paldies Juratoviču kungam un liels paldies arī par jūsu aktīvo darbu, kā šī reģiona patiesa balss Vācijas parlamentā. Un nākamais runātājs Eiropas parlamenta vārdā Nino Picula no Horvātijas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Gribētu citēt Danielsā kungu, kurš citēja Junker kungu. Skaidra un ticama Eiropas perspektīva Rietumbalkāniem Komisijas priekšsēdētājs 2025. gadu ir pasludinājis, ka laika grafiku nākamajai paplašanāšanai. Es atceros 14 eh, gadus atpakaļ Eiropas Savienības samito Salonikos. Pirmo reizi tika runāts par Eiropas perspektīvu visām rietumu eh, Balkānu valstīm. Pa šo laiku tikai Horvātija ir iestājusies Eiropas Savienībā ir atkarīgs no tā, kā Eiropas Savienība saskata savu nākotni kāda veida Eiropas Savienība tā būs nākamā paplašanāšanās kārtā. Neveiksmīgie notikumi kopš 2008. gadā sākās finanšu krīze. Eiropas Savienībai jau jājautā, kā turpināt apvienoties. Drošība ir pamats, pirmais, pirmkārt, galvenais pamats, bet tā nav tikai Eiropas Savienība, kas ir tā saucamajā ugunslokā. Rietumpakānu valstis eh, arī ir eh, iesaistīta nemiera zonā karš Ukrainā, tuvējos austrumos, un šādi eh, nebrīvi režīmi arī mēģina gūt politisko ietekmi reģionā. Bēgļu krīze jaunā uh, Rietumu Balkānus atgriežas atpakaļ uz Eiropas uh, politisko notikumu kartes. Tas ir svarīgs reģions Eiropas drošībā un stabilitātē. Mums ir jāsaprot, ka Rietumu Balkānu valstis nav tikai tiešā kaimiņa, tieši kaimiņu valstis, bet uh, faktiski Eiropas uh, kopējās mājas pagalmā. Tas ir vajadzīgs uh, stabilitātē, lai reformu procesu uh, turpinātu, lai vestu Rietumbalkāns Eiropas Savienību, ir jāstiprina aktīva darbība reģionā, neatbalstot tādus autoritāru līderus, lai viņi aizsargātu reģionu pret migrantiem, bet lai izmantotu ekonomiskās iespējas pilsoņiem un lai veidotu politisko plurālismu. Paldies! Paldies, Tonino. Tagad gribētu dot vārdu Gian Piero Zoana. From Italian Parliament. No Itālijas parlamenta. Gian Piero Kungs. Buonasera. Labu vakaru. Esmu no eh, Itālijas senāta. Vēlos izteikties kā pār parlamentārās sadarbības komitejas pārstāvs ar Kosovu. Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz Kosovu uh, to atzītu arī tās ES dalība valsts, kas to vēl nav atzinušas, un arī no Eiropas Savienībai ir jābūt diplomātiski aktīvai attiecībā uz tām valstīm, kas vēl nav atzinušas Kosovu tam visam ir jāiet roku rokā ar ekonomisku integrāciju. Sadarbība ar Kosovu, Kosovu lai cīnītos arī pret terorismu. Līdz ar to nav īpaši pozitīvi, ka septembrī kārtējo reizi ir noraidīts Kosovas lūgums iestāties Interpol organizācijā. Šeit mēs runājām par sadarbību cīņu pret terorismu, bet izskatās, ka mēs pat nevaram uh, nodrošināt šo minimālo integrāciju tiesības sargājušo iestāžu līmenī. Vēl viena lieta par vīzām. Jā, protams, kā Kosovas vīzes problēma, problēma ir problēma Kosovai, bet arī tā ir problēma Eiropas Savienībai. Kosovas iedzīvotāji, kosoviešu skaits Eiropas Savienībā ir desmitiem tūkstoši, Itālija to ir 41 tūkstoši, divas, divas trīs, uh, tad tie ir divi, trīs procenti no Kosovas iedzīvotājiem, kas ir Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgs, uh, aktuāls jautājums. Tam ir milzīgs arī birokrātiskais sloks uh, policijai un arī Eiropas Savienības administrācijai to jātiek galā tad no nu, mūsu puses, kā Itālijas parlamentāriešiem, un mēs draudzības grupā ar uh, Kosova strādāja pie šiem jautājumiem, lai tie virzītos uz priekšu un risinātos. Tas viss nāks noteikti par labu ne tikai Kosovai, bet arī visai Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, Miss. Paldies, Zonas kungam. Tālāk Dmitrijs Senulidis no Grieķijas. Viņš ir deputāts. Jā, paldies priekšsēdētājiem. perspektīva Eiropas Savienības paplašanāšanai un uh, iestāšanās perspektīva Rietumu Balkānu valstīm Eiropas Savienībā ir strateģisks lēmums, kas ir atkarīgs arī no Grieķijas, kas attiec uz šīm valstīm. Protams, situācija ir tāda, ka tām visām ir jāspilda Kopenhāgnas kriterija tieši tāpat kā citus punktus, kas ir svarīgi. Uh, mūsu kopīgā nākotne Balkānos nedrīkst eh, tikt veidota uz nacionālismu, kā tas bijis agrāk. Tā nedrīkst tad būt veidota arī uz plāniem, kuriem, kuri ir trešajām pusēm mūsu reģionam. To var veidot tikai tad, kad ir izmantotas tauta iespējas veidot eh, tiesisku valsti un, eh, ja ir jauna vīzija mūsu reģionam. Rietumu Balkānu valstu iestāšanās. Tam ir jābūt ceļam, kas balstās uz jaunu vīziju sadarbībai starp eh, šī lielā reģiona tautām. Balkāni ir svarīgs reģions Eiropai. Tas ir reģions, kas agrāk ir novedis pie kariem un konfliktiem, bet uh, Pašlaik tur var rasties arī cerība, cerība uz jaunu sadarbības ceļu kopējā attīstībai. Eiropas perspektīva tam sniedz iegūtīja. Mēs atbalstām iestāšanās uh, pieteikumu no Fairom puses, un mēs esam konstatējuši, ka tur arī ir uh, daudz, kas sasniedz, bet vienāks mēs gribam arī teikt, ka ir svarīgi radīt un izpildīt atbilstošos priekšnosacījums, ir īpaši gribētu pieminēt labas kaimiņa attiecības. Tas nozīmē, ka ir jāatrod arī apusēji pieņemam risinājumam valsts nosaukuma jautājumu, tāpat arī Kopenhāgana kriterijas izpildē. Mēs atbalstām arī Albānijas eh, pieteikumu iestādes Eiropas Savienībā. Ir vēl nepieciešami centieni, kā risināt eh, prioritārus jautājumus, piemēram, uh, valsts pārvaldes reformas, eh, tieslietu sistēmas reformu, ir arī svarīgi, ka cilvēktiesība aizsardzība ir runa arī par diskriminācijas eh, novēršanu, arī mazākumtautības diskriminācijas eh, izbēgšanu. Un 2015. gada padomes secinājumos teikts, ka ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām minoritātēm, ir nepieciešama pieeja visām tiesībām visā Albānijas teritorijā. Arī īpašam tiesības ir uh, jāņem vērā un jānodrošina. Eiropas Savienība var tikt paplašināta ar rietumu Balkānu valstīm. Mēs atbalstām viņu iestāšanās pieteikumus, protams, ar priekšnoteikumiem, ka šīs valstis ievēro arī un izteno tās saistības, kas ar to ir saistītas. Ir īpaši svarīgs ir uh, tiesiska valsts un labas kaimiņattiecības. Paldies! Paldies! Un Branka Tenesieviča no Melkalnes tagad saņems vārdu. Cienējamie dāmas un kungi, cienījamā priekšsēdētājs kundze, man ir liels gods piedalīties uh, šajā sanāksmē un reprezentēt eh, Melnkalnu. Tā ir valsts, kas ir sasnieguši lielu progresu. Kā jau teicu vakar eh, apaļā gāta diskusijās, mūsu šodienas eh, temats gribētu teikt, ka Rietumbalkānu valstu saistības ir spēlē nozīmīgu lomu iestāšanās procesā, bet tieši pats svarīgi, ja ne pat vairāk svarīgi, ir Eiropas Savienības nostāja un atbalsts no Eiropas Savienības dalībvalstu puses šīm valstīm paplašanāšanās politikā. Tādēļ šis apaļais galds bija tik svarīgs. Mēs nesen esam saņēmuši arī ieteikumus no Eiropas Savienības par paplašanāšanās politiku, un tādā izpratnē šī apaļā galda vēstījums ļoti skaidrs, un arī priekšsēdēļa Junkara vēstījums ļoti skaidrs, kad runa ir par Eiropas Savienības paplašanāšanos. Ja mēs runājam arī par turmāku darbu un iekšēju uh, kohēziju Eiropas Savienību. Prezidents eh, Makrons viņa runā Sorbonā septembrī teica, ka Eiropas Savienības paplašanāšana vajadzētu būt atkal vienai no prioritātēm. Ir ļoti svarīgi, ka komisijas stratēģija paplašanāšanā tiks publicēta nākamā gada februārī. Tas pavērs perspektīvas visam reģionam. Šī stratēģija līdz 2025. gadam. Tas nenozīmē, ka tas tieši būtu konkrēti iestāšanās datums. Ja valsts izpildīs jau agrāk priešnoteikumus, tad ceļš uz dalību būs atvērts. Tas ir ļoti svarīgi, jo Melkāna ir valsts, kas sasniegusi vairāk iestāšanās procesā, pateicoties mūsu ilgtermiņa centieniem un saistībām. NATO dalība, Eiropas Savienības dalība kā galvenais strateģiskais mērķis Melnkalnē kopš uh, neatkarības atjaunošanas uh, pirmais mērķis ir sasniegts, un mēs uh, pievirzāmies tuvāk otrajam mērķim. Paplašanās ar politiku tādēļ ir svarīga Melnkalnē visām Rietumbalkānu valstīm. Esmu priecīga, ka. Varu pateikt šajā sakarā, ka Melnkalne darīs visu, kas ir nepieciešams, lai izpildītu saistības eh, sarunu procesā un lai būtu gatava dalībai. 28 sadaļas esam atvēruši un 3 ir pabeigtas. Mēs esam gatavi arī pievienot citas sadaļas un gaidām, kāda notiks eh, procedūras, lai mēs varētu pabeigt nākamās sadaļas, nākamajos mēnešos. Mēs tāpat ir uzņēmušies saistības izpildīt atskaitas kritērijus. Mēs varam gaidīt arī nākamo, nākotnē progresu, arī tiesiskas valsts eh, tiesību sistēmas jomā. Mēs esam šeit iztenojam eh, reformas. Viss eh, progress sarunās, tas ir atkarīgs no mums. Dalībvalstis Eiropas Savienībā pieņem lēmumu par uh, iestāšanās kalendāru, par uh, tempu un par strateģiskajiem mērķiem. Mēs ceram, ka stratēģijas publicēšana sniegs ieguldījumu piemērotam tempam sarunu nākamajā periodā. Jā, paldies. Tagad vārds Markam Angelam no Luksemburgas. Jā, paldies par to, ka organizēt šo sanāksmi, kas ir brīnišķīgi iespēja diskutēt ar deputātiem un arī no kolēģiem no Rietuma Balkānu parlamenta. Šī ir otrais starp parlamentu tikšanās. Man šodien, tā kā mēs saņēmām eh, darba kārtību, un šorīt no rīta bija komisāra Nemiča un eh, arī komisārs Hāns, un ļoti žēl, ka abi komisāri nav klāt, jo būtu ļoti interesanti veidot dialogu arī ar komisāriem. Es arī augstu vērtēju Kristiāna Danielsena no ģenerāla direktorāta uzstāšanos, un esmu uh, priecīgs, ka viņš pievienēja samierināšanos, ka man šķiet, ka tā ir uh, centrāla vērtība un pīlārs Eiropas Savienībā. Samierināšanās vislabākā medicīna, ārstēšanās pret nacionālismu. Gribētu kolēģiem no rietumpakāniem parlamentiem, kas ir šeit klāt, gribu pastāstīt, ka mana valsts Luksemburga atbalsta Eiropas Savienības paplašanāšanos rietumpakānu virzienā. Mums ir um, gada debates, arī ārlietu ministrs to pieminēja un pozitīvi komentēja arī lielākā daļa no mūsu deputātiem parlamentā un ārlietu komitejā, kur es vadu, mēs arī analizējam katru gadu ziņojumus, ko komisija mums nosūta. Tam mēs piešķiram lielu vērti, vērību. Mēs arī augstu vērtējam uh, jauno moto komisijai, kad runa ir par paplašināšanu. Tātad pamatvērtības vispirms un tas ir ļoti tāds eh, skaidrs fokus 23. un 24. sadaļā. Protams, eh, tiesiskums, eh, tie, tieslietu iestāžu reforma. Mēs zinām, ka pilsoniskā sabiedrība, viņi ir vislabākie advokāti un arī vērotāji reformām, ir tīpaši šajā demokrātiskā pārvaldības un demokrātisko reformu procesā un pamatiesība aizsardzībā. Viņi ir par caurskatāmību, preses izteiksmes brīvību. Uh, un viņi arī nepaēdās pacelt jautājumus, kā risināt korupciju. Mans jautājums ir tāds, IPA ietvaros, vai jūs domājat, ka mēs darām pietiekama, ka Eiropas Savienība finansējot eh, pilsonisko sabiedrību Rietumbalkānu valstīs? vai finansējums, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību Rietumu Balkānos, vai tas ir salīdzināms ar pilsonisko sabiedrības atbalstu, kas mums ir austrumu partnerības ietvarā? Tas ir pirmais jautājums. Mans otrais jautājums ir, kā jūs vērtējat Eiropas Savienības atbalstu pilsonās sabiedrībā Rietumbalkānos? Paldies! Vielen Dank. We now come to our... Labi, paldies. Un tagad nākamais. Rumana Jerkovič no Horvātijas. Paldies. Liels paldies par uh, mums doto iespēju debatēt. Uh, arī apmainīties ar viedogļiem par šo tēmu. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Pīcula kungs, Kovač kungs. Es izmantošu šo iespēju, lai no jauna mm, norādīt uz to, cik tas viss ir Horvātijai strateģiski svarīgi. Tā ir mūsu ārlietu politikas absolūta prioritāte. Pārti Eiropas Savienība labi apzinās, cik sarežģīts ir paplašināšanās process. Tas ir ilgtermiņa process. Bet ej, arī ir svarīgi ārēji faktori, kas ietekmē šo procesu un kas rada apdraudējumu. Jo šī, lai šī aizrautība, šis dinamisms, kas sākotnēji bija liels, lai nu tas pamazām nezaudē savu um, apmēru. Ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai turpināt atbalstīt un no, mudināt šo demokrātisko procesu konkrētajā reģionā, bet ne tikai. Eiropas Savienībai jāspēlē arī flagmaņa loma. Eiropas Savienībā ir pienākums palielināt savu iesaisti un ietekmi Rietumbalkānu reģionā. Eiropas Savienībā ir jāturpina koncentrēties uz uh, šo paplašanāšanās procesu. Vēlreiz gribu norādīt, tas nav svarīgi tikai Rietumbalkānu valstīm, bet arī Eiropas Savienībai. Šajā sakarā vēlos uh, uzteikt uh, ES padomes secinājumus martā. Un arī uh, uh, Priecājos par Junker kungu iedvesmojošo runu un mudinošiem signāliem, jo, nu, dien tas kļūst uh, konkrēti, un tad arī Junker kungam gribu teikt, ka es ticu jūsu vārdiem, uzticos tiem, un es ceru, ka tie tiešām konkretizēsies. Protams, mums jau nav jāatsakās uh, no ļoti striktajiem un taisnīgajiem kritērijiem par uh, šīs valsts reformām un pārmaiņām. Mēs, protams, arī nevaram sagaidīt, ka tas notiks vienas dienas laikā. Taču es uh, jā, domāju, ka mm, tas viss tiks īstenots Eiropas integrācijas procesā. Tādēļ uzskatu, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir jādara vairāk. Es nesaku, ka dalību valsts neko nedara, bet ir jādara vairāk, lai uh, šīm valstīm tiktu sniegts atbalsts, mudinājums, lai tās varētu veikt savus reformas, īpaši runājot pār pamatiesībām, par demokrātisko iest, institūciju izveidi un tam līdzīgi. Lielas paldies! Hvala lijepa. We now come to a... Paldies, un tagad runātājs no Portugāles, Vitalino Kaņas kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlējos sacīt, ka Nacionālo parlamentu pārstāvi no Rietumu Balkānu valstīm tiešām ir ļoti iedvesmojuši un uh, Tas ir svarīgi, lai šīs politiskās debats virzītos uz priekšu, gan arī iekšēji, gan Eiropas Savienības dalībās līmenī. Mēs zinām, kā mūsu valstīs sabiedrība ir visai skeptiski noskaņota. Ir valstis, kur, nu, varbūt tas ir pat visai dramatiski. Un tad, uh, Mm, šīs uzrunas, kas ir pilnas entuziasma un dīnamikas, tas uh, norāda uz to, ka ir tomēr jāstrādā šai virzienā valstīm un institūcijām ir jāturpina par to runāt. Jo ir politiskai attieksme nav tikai jāpakļaus konjunktūrai, ir bieži vien tieši jābalstās uz uh, šo entuziasmu un uh, dinamiku. Eiropas Savienība nevar vienkārši ignorēt, kā uh, jaunas valstis uh, klāvē pie mūsu durvīm. Protams, ka ir daudz problēmu katrā valstī, kas vēlas iestāties par katru nerunāšu, bet vispirms uh, aicinājums no manas puses. Uh, par to, ka šīm valstīm ir jāpretojas šai gulbja dziesmai, kas bieži vien izskan. Valstīm ir jāturpina šīs integrācijas process, šīs gulbja dziesmas, kas nāk no citiem spēlētēm ārpus ES, kas vēlas īstenot savu ieteikumu. Krievija, Ķīna, piemēram. Līdz ar to mums te ir jādara viss, lai pret to cīnītos. Tālāk. Bez tūlītējas integrācijas perspektīvas reformas var tikt kavētas. Šīs reformas, manuprāt, ir ļoti nopietnas un nevar tās uztvert kā kaut kādu, kā uzspiestas reformas no Eiropas Savienības puses. Uh, Nē, tās uh, eh, ir domāts tieši šīm valstīm, kas ir svarīgas pilsoņiem, likuma varai ekonomikai. Šīs reformas ir svarīgas pilsoņiem vēlreiz, un uh, tās vienkārši neuzspiež Eiropu no savas puses. Tātad Portugāla ir tradicionāli bijusi par uh, paplašināšanos. Mēs pateicamies Junkeram par visu sacīto savā uzrunā. Uh, Un tad mēs arī ceram, ka visas valstis, kas ievēros kritērijus, tad arī varēs iestāties. Mēs runājām par šo konventu regati. Es domāju, ka valstīm ir jāievēro vienkārši noteikti kritēriji. Paldies! Obrigado. Now we come to. Paldies, kolēģis no Eiropas parlamenta. Frunzlikas kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, šeit mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Nesen lasīju dažu vēst līderu deklarācijas, kur tiek teikts, kā Rietum Balkānu valstis ir Eiropas Savienības uh, uh, tāds kā problemātiskais um, aizgalts, un tas, nu, nebūtu nav labi, tā ir kļūda, tā ir ļoti svarīga strateģiska uh, teritorija arī Eiropai. Mēs nevaram vienkārši atļauties atstāt tādu pelēku zonu Eiropas vidū. Un Brexitam mums ir jāatbild ar lielāku integrāciju. Vairāk nekā jebkad agrāk mums ir jāiesaista Rietumbalkānu valstis. Diemžēl situācija pasliktinās. 43% no Balkānu iedzīvotājiem ir iecerējuši emigrēt galvenokārt uz Eiropu, uz Rietumu Eiropu. Jauniešu nodarbinātība ir lielākā Eiropā. Bosnijā Hercegovinā tie ir 56%, Melnkalnē čet, vairāk kā 40%. Un arī atbalsts ES samazinās 39% no sabiedrības vairs neredz Eiropas Savienību kā labu lietu uh, Uh, savā valstī. Tad, nu, te, kolēģi, dāmas kungu, mums ir jāvērš pie Eiropas Savienības institūcijām, ir jāpieņem jauns plāns un stratēģija. Attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm situācija pasliktinās. Mēs redzam, ka rodas jauni saspīlējumi. Situācija nav skaidra šais valstīs. Nāk arī dažādi paziņojumi, deklarācijas no Kosovas par Melnkalni vai. Uh, no Serbijas par um, mm, Maķedonijas nosaukumu. Albāņi runā par teritorijām ap Albāniju un tam līdzīgi. Priekšsēdētāji, jūs esat vācietis, mums ir jāatgriež pie Berlīnas plus procesa. Mums ir jāīsteno jauna stratēģija Rietumbalkāniem, jo, nu, jā, Berlīnas process ļoti svarīgs lai uzlabotu šo starpsavienojumību transporta enerģētikas jomā cilvēku konteksts, bet tagad ir jādod kas vairāk. Ir, ja mēs atkal gadiem, gadiem turpināsim šādi, tad Rietumu Balkānu valstu cilvēki vienkārši vairs neticēs tā, kā viņi ticēja savai nākotnē Eiropas Savienības iekšienē. Šis ir laiks mainīt paradigmu ka Rietumbalkāniem ir jānāk klāj ar jaunēju stratēģiju Rietumbalkānu valstīm, jo viņu nākotne ir Eiropā un nevis ar citām valstīm, kas eh, tagad rauga, kā uzlabot, palielināt savu ietekmi šais valstīs, iesaistoties arī ekonomiski Rietumbalkānu eh, valstīs. Mana valsts Rumānija spēcīgi atbalsta visu šo valstu, visu sešu valstu integrāciju Eiropas Savienībā. Mums ir jāsāk daudz ātrāk, nekā mēs to domājām dažus gadus atpakaļ. Mums ir jāsāk ar vienu, divām valstīm, un tad arī jāturpina šajā ritmā. Paldies! Mulțumesc, Mr. Funzulika. Paldies, Funzulika skunks. Ja es pareizi saprotu, tad tagad ir pēdējais runātājs, vismaz manā sarakstā vairs nav. Zēlenkungs, vai vēl kāds vēlas ko sacīt? Ja tā nav, tad runātājs saraksts noslēdzam un lūdzu vārds pēdējiem runātājam. Liels paldies, godātie kolēģi, par Ungāriju! esam ļoti interesēti paplašināšanā un Rietumu Balkānu valstu integrācijā. Tas ir mūsu morālais pienākums iekļaut šīs valstis, jo vairākus gadus Rietumu Balkānu valstis ir darījušas ļoti daudz, lai varētu iestāties Eiropas Savienībā. Šeit mēs runājam par cilvēkiem arī vietējā līmenī, kuri daudz upurējuši šim mērķim, bet ir, nav tikai runa par morālu pienākumu. Uh, Te ir fundamentāli svarīgi arī mums to darīt. Tas ir mūsu interesēs. Rietumu Balkānu valsts stabilitāte mums ir fundamentāli svarīgs elements drošības jau jomā strateģiski. Tas ir svarīgi es, tas ir svarīgi arī Eiropas un transatlantiskajam reģionam šīs valsts ir jāintegrē pēc iespējas ātrāk. Tas, ka uh, iestāšanās process ir mm, pavainājies, palielinājies, radīs reģionā tukšumu. Uh, Un tad eh, tur pauž tagad savas intereses trešās valstis, citas valstis, kas vēlas aizpildīt šo tukšumu. Un tad, nu, mums ir jāatbalsta šīs valstis. Ja mums tas neizdosies, tad vienkārši to darīs citas Gribēju jūs brīdināt, Žanklots Junkers Eiropas Savienības uh, stāvokļu uzrunā arī minēja šo jautājumu par to, ka paplašināšanās ir svarīga, es to tulkoju kā atbalstu, varbūt viedokļu atšķirības, taču es nedomāju, ka tas uh, var apturēt paplašināšanās procesu. Mēs esam gatavi sadarboties ar komisiju, lai sagatavotu strateģiskos dokumentus, ir jābūt arī ļoti konkrētam darba kalendāram par Serbiju un Melnkalni. Uh, tad arī jārāda no mūsu puses, ka esam gatavi virzīties uz priekšu, kā arī eh, mēs eh, ejam līdz viņu progresam par Albāniju. Te arī jānosaka ļū, drīz eh, saruna datums Bosnija-Hercegovina Kosova. Es Ceru arī, ka te tuvākajā nākotnē tiks noteikti izpildām mērķi, neaizmirsīsim NATO. Šī gada decembrī arī Maķedonija varētu parādīties darba kārtībā, varētu tikt uzsāktas sarunas ar šo valstu Bosnijas, Hercegovinā, arī um, iestāšanās plāns varētu tikt aktivizēts par Ungāriju, tātad runājot. Mēs. Um, nesen arī tad, tad esam lēmuši nosūtīt arī augsta līmeņa konsultants uz Belgradu, Podgoricu un citviet. Gribam nosūtīt uh, augsta kā līmeņa ekspertus, lai valdības varētu sagatavot šīs valstis iestāšanai. Uzskaitu, ka šāda veida sadarbība ir ļoti konstruktīva un līdzīga, ko darīsim arī attiecībā uz Kosovu. Kā jau es teicu, es ir Ungārijas interesēs un esmu apņēmības pilni arī īstenot Rietumu Balkānu integrāciju. Pēc iespējas atrāk, paldies! Thank you, dear colleagues, for all your comments. Paldies, kolēģi, par komentāriem. Dzirdējām ļoti daudz, ko jautājums un arī deklarācijas Danielsona kungam, manuprāt, bija vēl adresēt lielākā daļa jautājumu. Tad sāksim ar Danielsona kunga, tad vārds būs Ekos kundzei. Un tad arī Bentis Razimānus Un drīz tur Gačo kungs no Bulgārijas. Kūkan kungs jau ir devies prom. Tad sāksim ar Danesu kungu. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es arī komentēšu dzirdēto. Vēl jau vairāk tādēļ, ka mēs esam šajā procesā un domājam par to, kāda būs mūsu stratēģija, ko nāksim klajā februārī. Un dzirdēju arī šeit ļoti liederīgus komentārus tieši no šīs perspektīvas. Ko es šeit atcerēšos un piefiksēšu? Ka no Eiropas Savienības puses arī tika apstiprināts tas, cik svarīgs ir Rietumu Balkānu valstis, cik svarīgi ir apliecināt uh, šīm valstīm paplašināšanas perspektīvu. Un tas tiešām ir ļoti labi. Vēl viena lieta. Lai to visu īstenotu, un manuprāt, tas arī tika apstiprināts uh, šeit un arī no Rietumu Balkānu valstu parlamentāriešiem tas izskanēja, ka ir nepieciešams reformas. Daudz no šīm reformām jau ir uzsāktas, dažas jau uh, tiek īstenotas. No diskusijām arī izskanēja tas, ka nepietiek tikai ar reformām uh, uz papīra, ir jāredz, kā šīs reformas tiek konkrēti īstenotas. Tas nav tikai saistīts ar Kopenhāgenes kritērijiem, kas ar tiks minēti. Tas ir lielā mērā saistīts arī ar to, kādas sabiedrības mēs gribam izveidot. Un kā arī tāda sabiedrība var uh, veicināt ekonomisko izaugsmi un dzīvot labklājībā, kas arī tika minēts, lai risinātu tāds jautājums kā jauniešu bezdarbs un ekonomiskās perspektīvas nākotnēji. Un trešais elements nepieciešamība saņemt atbalstu. Un tā Eiropas Savienības institūcijas spēlē ļoti, ļoti svarīgu lomu, un arī Eiropas parlaments, arī dalību valstu nacionālajie parlamenti ir ļoti svarīgi. Arī Eiropas komisija un Eiropas ārējās darbības dienas, kas strādā roku rokā, lai varētu sniegt padomu, kas ir būtiski šajā procesā, norādot uz to, kas ir jādara, lai varētu arī šīs gaidas apmierināt, sniedzot arī finansiālo tehnisko atbalstu. Šajā kontekstā arī tad radās jautājums par mūsu atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, un te gribu apstiprināt, ka runājot par uh, Rietumu Balkānu valstu darbu un ko mēs atbalstām, tad pilsoniskā sabiedrība ir visa darba centrā, visu pūliņu centrā. Mēs atbalstām pilsonisko sabiedrību, šis atbalsts turpināsies un būs o, svarīgs un būtisks faktors. Noslēgumā Bija arī jautājums par. Šķiet, tas bija pārstāvis no Francijas parlamenta par rekomendācijām Albānijai un no, bijušai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai, kad tās būtu sagaidāmas. Tad var apliecināt, ka no komisijas puses mēs virzīsimies uz priekšu tad, kad noteikti kritēriji, ko mēs sagaidām, kam būtu jābūt, un to arī skaidri minējā, minējām 15. gada ziņojumā, un tālāk arī tas ir apliecināts valstīm. Tad, kad tas tiks realizēts, tad komisija nāks klajā ar rekomendācijām. Bet mēs vēl neesam tik tālu tikuši. Mēs to ļoti gaidām ar nepacietību bet vispirms ir jāpaveic tas, kas ir jāpaveic. Tas arī viss no manas puses. Liels paldies par man sniegto iespēju piedalīties šais diskusijās. Man tas bija ļoti, ļoti liederīgs. Paldies! Jā, tas Daniels Vankungs tiešām bija uh, lieliski un arī turpinām rēķināties ar jūsu atbalstu nākotnē. Tagad Eikots kundzei vārds. Varbūt jums ir kas papildināms un kāds atbildes. Jā, paldies pāriekšēdētāji. Paldies arī um, uh, deputātiem pār šīm debatēm. Ļoti liederīgas un vērtīgas. Dažas lietas mēs zinām, kā ir jāpaveic vēl ļoti liels darbs visiem institūcijām un visiem pārējiem. Uh, šīs tiešām būs garš process, te nav nekādu ātrāku veidu, kā to risināt, pat ja daži to vēlētos, bet tas ir tiešām arī ir jāsaprot, mums jābūt saskanīgiem, konsekventiem. Esam to vairāk kārt atkārtojuši, un to arī darīsim. Un es domāju, ka mēs varam strādāt pie pozitīvas narratīvas, realistiskas pieejas, un arī sabiedrībai sniegt pareizos signālus diplomātijas, tā, sabiedrī, eh, diplomātijas starpniecību, nosūtīt šos svarīgos signālus reģionam. Te mēs nerunājam par kaut kādu jaunu tēlu veidošanu. Uh, Nē, šeit uh, mēs runājam par dalībvalstu Eiropas Savienības interesēm, lai šis process būtu efektīvs un sniegtu rezultātus. Paldies! Paldies, Aikards kundze! Rasimānas kundze, jaunijas prezidentūras vārdā. Um, Paldies! Es nerunāšu ilgi. No mūsu puses. Um, Mēs uh, izskatījām vairākus kandidātu valstis dažādos padomus formātos, īpaši pēdējā sanāksmē Tallinā. Decembrī kandidātu valstu ministri ir uh, ielūgti piedalīties um, sanāksmē, uh, kur arī komisārs Hauns būs klāt. Tātad uh, tikšanās ar padomi ir paredzēta. Un uh, šis sadarbības formāts ir ļoti labs. Tas ir jāturpina, jāveicina. Un nu, te ir vairākas iespējas, kas paveras īpaši nākamgad. Ir uh, ļoti svarīgi izmantot uh, šīs iespējas, nelaist tās garam. Būtu ļoti labi, ja Bulgārijas prezidentūra, kas pārņems grožus no mums tagad pavisam drīz, viņa prioritāte arī mm, noteikti būs uh, šis paplašināšanās process Rietumu Balkānu virzienā. Paldies! Paldies! Paldies par noslēdzošiem komentāriem, dārgie kolēģi! Uh, paldies par jūsu pienesumu! Uh, Rietumu un Balkānu reģiona labklājībā nākotnē. Lūk, šis ir iztrūkstošais uh, puzlis, kurā mums vēl pietrūkst, lai um, pilnveidotu Eiropas Savienību. Un nu, tagad jācenšas, lai finiša taisnē uh, izietu un uh, veiksmīgi pabeigt šo. Uh, process, nu, finiša taisnes mums jau ir bijušas vairākas, bet, nu, mēģināsim darīt visu, lai uh, mums izdotos, eh, jo tas veicinās mieru, stabilitāti, labklājību un kā arī demokrātiskumu un tiesiskumu. Demokrātiskās intereses ir tās intereses un vērtības, ko mēs aizstāvam, kas uh, ir vērtīgas arī mūsu pilsoņiem. Uh, Mums ir daudz uh, uh, līdzīgo interešu punktu. Mēs visi vēlamies brīvi ceļot, mobilitāti, mm, uh, strādāt, kvalitatīvas darba vietas. Nevēlamies uh, organizēto noziedzību un terorismu valstīs un uh, neaizmirsīsim, ka mēs iestājamies par demokrātisku un uh, um, plaukstošu sabiedrību visā Eiropā. Paldies, ka ieradāties šeit un lai jums jauks mājupceļš!